Jā, šodien guten morgen. Wir setzen unsere Sitzung. Labrīt, turpinām mūsu sanāksmi. Sākšu ar koordinātoru lēmumu eh, paziņojumiem. Eh, tie ir jums izdalīti, un ja nav iebildumi līdz 2015, tad par lēmumu tiek uzskatīt par pieņemtiem. Ejam tālāk. Baltā grāmata par transportu. Re referenci Vims Vandenkamps Un tā kā viņš jau ir šeit, tad eh, došu viņam vārdu prezentēt savu ziņojumu. Lūdzu, viņam. Eh, eh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt visiem. Šajā saulēnajā, lai gan mazliet augstajā pavasara dienā. Šodien es eh, vēlētos prezentēt jums darba dokumentu par vidējā termiņu pārskatīšanu Baltai grāmatai par transportu no 2011. gada. Tie no jums, eh, kas ir jau iepazinušies ar šo dokumentu, noteikti pamanīja, ka es un administrācija esam sarakstījuši inovatīvu dokumentu, kas tāpat laikā arī turpina iesākto. Es teiktu, ka būtu varbūt pārspīlēti teikt, ka 2011. gada baltā grāmata ir tikusi pilnībā īstenota, vai arī, ka vajadzētu visu norakstīt, jo tā ir bijusi pilnīgi izgāšanās. Nu, nē, tā tas nav. Darba dokumentā ir elementi, kas eh, pieļauj turpināt iesākto attiecībā uz to, kas mums ir jāturpina īstenot, uz ilgspējību, uz modālām pārmaiņām, bet tāpat ir iekļaut arī jauni aspekti transporta nozarē, piemēram, inteliģentām transporta sistēmām, ātrākiem savienojumiem, tāpat arī internetu kas ietekmē transporta nozaru, tas arī ir ticis ņemt vērā. Tas bija pirmais punkts. Man ir septiņi šādi punkti kopumā. Otrakārt, esmu apzināti mainījis eh, pieeju. Izlēmu sākt apskatot eh, ekonomisko skatu punktu. Transports ir svarīga mūsu tautsēmniecības nozare un daudziem ir eh, vēlme pelnīt sev iztiku strādājot transporta jomā, līdz ar to es liku mazāku uzsvaru uz ilgspējību un vairāk uz ekonomisko aspektu, lai cilvēkiem būtu iespējams izdzīvot strādājot transporta nozarē. Trešais punkts ir eh, par modālām pārmaiņām viena no skaidrākajām lietām, kas tika iekļauta 2011. gada Baltajā grāmatā, respektīvi ideja par to, ka vēlamies pāriet eh, no gaisa un sauszemes transportu uz dzelzceļu un jūras transportu vai ūdens transportu. Nu, šī pārēja nav notikusi pārāk sekmīgi. Paskaroties uz situāciju ar iekšzemes ūdeņu izmantošanu, tur praktiski nekas nav mainījies kopš 97. gada. Un šeit es koncentrējos uz uh, Um, vairāku transporta veidu izmantošanu vienlaiks. Un ceturtkārt, vēlos uh, nodrošināt arī iniciatīvas, tātad stimulēt, nevis sodīt. Šajā diskusijā par uh, modālajām pārmaiņām mēs, uh, manuprāt, pārāk daudz runājam par iespējamām sankcijām, sodiem augstākām maksām un tā tālāk. Mums drīzāk vajadzētu palīdzēt eh, stimulēt šādu modālo pārmaiņu. Nākamais punkts - inovācija. Inovācija ir ļoti liela loma transporta nozarē. Un darba dokumentā mums ir arī iekļauts eh, šis jautājums par inovāciju. Es redzu šeit eh, ciešu saikni starp maksu sistēmām un inovāciju. Es nedomāju, ka ir gudri sākt diskusiju šobrīd par Eiropas eh, nosteikšanu. Drīzāk jāskatās, kā dalību valstis var izmantot subsidiaritāti un atrisināt problēmas, kuras eh, pastāv izmantojot inovāciju. Tālāk, priekšsēdētāj kungs, es vēlos paust arī zināmas bādas, bažas pār eh, klasisko infrastruktūru iekšzemes ūdens ceļi un dzelzceļi, nu, šīs jomas atpaliek. Manuprāt, mums ir tieši nepieciešams vairāk domāt par šo jautājumu. Protams, ka ir šobrīd ļoti moderni visu darīt eh, pa internetu, izmantojot tāpat arī dzelzceļa, eh, gaisa, gaisa transportu un sauszemes transportu, bet mums jādomā arī par eh, mūsu rīcībā esošos infrastruktūras uzturēšanu, jo dažās valstīs infrastruktūra ir kritiskā stāvoklī. Piemēram, Vācijā šī uzturēšana atpaliek no plānotā, un tas arī mums ir jāņem vērā. Un visbeidzot, eh, attiecībā uz infrastruktūru un uzturēšanu Eh, tas viss ir saistīts eh, ar EFSI, Eiropas eh, Strateģisko Investīciju fondu. Bažas, kas ir paustas transporta komitejā, bijušas saistīts ar Connecting Europe Facility finansējumu un kā tas iet kopā ar jauno EFSI fondu. Varbūt vajadzētu arī šeit ziņojumā par balto grāmatu kaut ko par to ierakstīt. Un visbeidzot, ilgspējība. Es zinu, ka tā ir viena no jūsu lielākajām bažām priekšsēdētāji, bet es domāju, ka tas arī jāskatās kā mērķis, ko mēs vēlamies sasniegt. Priekšsarētājs, jā, man prieks, ka mēs viensprāts esam par to, ka bez ilgspējas to nevarēs eh, sasniegt mēs Tālāk Klaudija Torpedēlu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties referentām par ļoti labi sagatavoto tekstu. Tik tiešām eh, transporta nozare ir ļoti sarežģīta ar daudziem dimensijām, un man prieks redzēt, ka prioritārie mērķi ir atspoguļoti. Vandenkam kungs to ir izdarījis. Manuprāt, ziņojums e, šobrīd ir sagatavots pareizajā laikā, vienlaicīgi ar komisijas veikto 2011. gada transporta Baltās grāmatas pārskatīšanu, to pirms dažām dienām uh, komisija uzsāka, veicot konsultācijas ar iesaistītēm pusēm, un cerams, ka mūsu ziņojums spēlēs būtisku lomu šajā Baltās grāmatas pārskatīšanā. Kas attiec uz transporta politika, es domāju, ka mēs esam svarīgā pārmaiņu punktā, varētu teikt, kā krustelēs Un ideja par to, ka ir nepieciešams īstenot e, Baltās grāmatas mērķus, ir ļoti svarīgi. Mēs vēlamies funkcionāli, inteliģentu un e resursu ziņā efektīvu transportu nozaru, kas e, atdzīvinātu ekonomiku. Un e, esam pietiekoši ilgi cietuši no taupības. Mums ir nepieciešama realistiska pieeja. Dokuments, kas ir ierosināts Šobrīd eh, to vajadzētu pēc iespējas ātrāk un efektīvāk īstenot. Kā ēnu referente sociāldemokrātu grupā man ir dažas piezīmes par grupas prioritātēm, un tās sadalāmas trīs kategorijās. Vispirms sociālā dimensija. Vēlos vēlreiz atzinīgi izteikties par referenta darbu, iekļaujot sociālo dimensiju šeit, kā ir viena no mūsu prioritātēm. Uh, Tāpat arī jautājums par darba apstākļu harmonizēšanu un uzlabošanu. Tiem, kas strādā transporta nozarē, nodrošināt arī apmācību transporta nozares darbiniekiem Eiropas Savienībā, tas viss ir iekļauts ziņojumā. Tāpat arī apņemos eh, sekot un arī pats izteikt iniciatīvas, kas varētu pārvērsties par normatīviem priekšlikumiem, balsojas uz šo ziņojumu. Satiec uz infrastruktūru, jāsaka, mums ir nepieciešama moderna un efektīva infrastruktūra un investīcijas infrastruktūrai ne tikai nepieciešamas, bet ir arī viens no retajām investīcijām, kurām ir daudzu pauģu aspekts, respektīvi tās pārklāja lielu eh, laika periodu, nodrošina darba vietas, uh, peļņu, tāpat arī palielinot eh, piesaistīto līdzekļu apjomu. Mums ir nepieciešami atbilstoši tīkli, kas tiktu racionāli izmantoti. Tāpat arī eh, par to, kā mēs izmantojam publiskos resursus infrastruktūras finansēšanā. Tur ir nepieciešama korekta pieeja. Tāpat arī jāpaskatās ar, eh, uz to, kā mēs iekasējam maksu par infrastruktūras izmantošanu. Vajadzētu ļoti piesardzīgi šeit eh, rīkoties attiecībā uz to, kā mēs kvantificējam šos elementus un kā piešķiram viņiem finansiālo dimensiju. Eh, nebūtu taisnīgi Um, likt lielāku slogu uz individuālajiem infrastruktūras izmantotājiem. Mums jāizmanto racionāls maksas modelis, uh, ilgspēja un uh, oglekļa izmantošanas samazināšana būtu jāskata kā jauna iespēja, un te vajadzētu būt vienai no prioritātēm visa veida transporta tīklos. Protams, ka mēs uh, koncentrējamies uz vides aizsardzību, bet tāpat laikā ir jāapzinās, ka ir arī elementi valstīs, kas e, saņem kohēzijas atbalstu un e, ir nepieciešams, manuprāt, koncentrēties uz visu transports veidu attīstību Eiropas Savienībā, jo tas e, radīs šo pavairošanas e efektu un tas atspoguļosies ekonomikā. Un Tas palīdzēs arī aizsargāt vidi un samazināt oglekļu izmantošanu. Un pēdējais aspekts ir integrētā pieeja šai ziņojumā. Mēs nevaram koncentrēties tikai un vienīgi uz transporta aspektu. Transports ir cieši saistīts ar ekonomiku, ar enerģētiku, un tāpēc mums ir nepieciešams eh, nodrošināt efektīvu transporta sistēmu saistībā ar resursu izmantošanu. Uh, sasaistot to ar komisijas stratēģiju par enerģētikas savienību un arī e, vienoto Eiropas tirgu transporta nozarē. Tāpat arī mobilitāte mums jāskata kā integrēts pakalpojums iedzīvotājiem, un man šķiet, ka tas ir svarīgs e, mērķis skatīt transportu kā integrētu sistēmu, kā piedāvājumu. Uh, kas tiek sniegts transporta izmantotājiem, un viņi ir tie, kas izmanto, vai drīzāk izvēlās visefektīvāko transporta veidu. Tāpat arī, lai sasniegtu kompromisu par eh, mobilitātes veidiem, kurus izmantojam, mums jāliek uzsvars arī uz pilsētas eh, mobilitāti, pilsētu vidas mobilitāti, gaisa kvalitāti, sastrēgumu lielajās pilsētās, mazajās pilsētās, autostāvvietas as, izmantošanas aspekts. Un vēl viena lieta, kas ir prioritāte arī man personīgi, nodrošināt satiksmes drošību transporta nozarē. Mums ir jāskat arī drošības aspekti satiksmē uz ceļa, lai veicas kolēģiem, kas strādā pie šī ziņojuma un uh, gaidīsim grozījums arī no citiem koordinatoriem. Mēs vēlamies, lai šis dokuments eh, kļūtu par ļoti vērtīgu dokumentu, kuru komisija ņemtu vērā. Tad tas būtu cieši saistīts ar to pārskatīšanu, ko veic Eiropas komisija un eh, parlamenta sagatavots eh, ziņojums varētu kalpot kā pamats normatīvu priekšlikumu izstrādē nākotnē un nodrošināt efektīvu transporta sistēmu, kas nāk par labu mums visiem. Paldies! Tomas Sporeba tālāk. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja mam dzisiaj... Paldies, priekšsēdētāji! Man šodien ir tas gods izteikties ēnu referentu vārdā, Zlatovskī kunga vārdā. Un es Eh, sniegšu viņa skatījumu uz šo ziņojumu. Sākumā gribu norādīt, ka Baltās grāmatas eh, īstenošanas pārskatīšana, protams, ir liela un laba iespēja tā plašāk paraudzīties uz eh, šajā dokumentā nosprausto mērķi Eiropas Savienībai. Es novērtēju to, ka referents ir ņēmis vērā, atspoguļojis vairākus jautājumus savā ziņojumā un vairākus arī tādus eh, kritiski svarīgus eh, aspektus, kas ir iekļauts šajā ziņojumā. Man šķiet, ka ļoti tādi ambiciozie pieņēmumi attiecībā uz dekarbonizācijas politiku, izslēdzot tradicionālos eh, degvielas veidus no transporta, nu, tas, manuprāt, joprojām ir ļoti tālu no reālās ieviešanas. Un modernizācija automobīļu industrijā Eiropā kur šis sektors ir viens no lielākiem darba devējiem, tas uh, var radīt uh, tādu saspringtību un krīzi šajā sektorā. Uh, tāpēc alternatīvās degvielas, kas ir uzskaitītas šajā ziņojumā, tur nav iekļauta slānekļa gāze, uz to gribu norādīt. Tās izmantošana varētu būt Uh, labs, uh, vidēji draudzīgs un lēts resurs uh, Eiropas Savienības pilsoņiem. Un vēl viens jautājums - brīvā konkurence tirgu. Runāt par dzelzceļu tirgu. Ir novērot zināms progress un runāt par avio sektoru Ir lidmašīnas, kas uh, lido no ārpus Eiropas Savienības, uh, kas ir subsidētas aviolīnijas, un tad mēs nevaram runāt par uh, konkurenci. Tāpat arī autotransports, ceļu transports, atkal redzam te piemērs, ka arvien vairāk tiek uh, ierobežota konkurence Eiropas Savienībā, jo mēs redzam, ka dažās dalību valstīs tiek noteikti nosacījumi, kas principā ir pret Eiropas Savienības vispārējo regulējumu. Un uh, transporta sektors Austrum Eiropā saskars ar īpašām problēmām, kas izriet no tā, ka nav notikušas pietiekams investīcijas pagātnē. Un ja mēs aplūkojam Eiropas Savienības uh, austrumu robežas un to, kas ap un pie tām notiek, tad uh, To es, ne, es nedzirdēju, bet es aicinu, lūdzu, sekojiet līdzi cilvēkam, kurš runā šobrīd un eh, privātās sarunas atstājiet ārpusē. Tā tad eh, turpina parēbs kungs ņemot vērā šo situāciju uz austrumu robežām. Mums jāsaprot, ka runājot par transporta pieejamības eh, skatu viedokļa, investīcijas ir ārkārtīgi būtiskas uzskatām, ka šim transporta jautājumam ir joprojām jāpievērš liela uzmanība. Tā ka uzskatu, ka tālāks darbs pie šī dokumenta mums ļaut, ļaus tālāk izvērtēt tā īstenošanas pakāpi un palīdzēs reāli sasniegt nospraustos mērķus. Un darba grupa ar Slatovska kunga līdzdalību darīs visu, kas ir tās spēkos, lai atspoguļotu pašreizējo situāciju transporta sektora Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, Gezīna Maisner tālāk. Paldies! Vēlos pateikties Vandenkām kungam. Mums jau bija tikšanās ar ēnu referentiem strādājot pie darba dokumenta, un tas ļoti labi arī noritēja. Mēs bijām pārsteigti, cik maz mums bija domstarpība, bet, nu, nebaidieties priekšsēdē, mums būs eh, tomēr atšķirīgi viedokļi. Sākumā mēs spējām vienoties par svarīgākajām lietām vispārīgi nozares eh, aspektā, bet eh, arī darba programma Eh, par izaugsmi un nodarbinātību notiek arī svarīgi, bet tagad par vidējā termiņa pārskatīšanu, kā referents sacīja, ir tiešām labi, ka mēs šobrīd skatām situāciju ar balto grāmatu un ir daži punkti, kuri ir iekļauti šajā darba dokumentā un tie ir ļoti atzinīgi vērtējami Pirmkārt, katrs transporta uh, veids ir jāoptimizē pats par sevi, tam es piekrītu, un to mēs nedrīkstam aizmirst arī strādājot pie visām komodalitātēm un uh, modālām pārmaiņām, bet uh, katram transporta veidam ir jābūt efektīvākam, jo vispārējā prognoze ir tāda, ka transporta joma pieaugs un mums iekšējā tirgu ir jāspēj Eh, nostādīt Eiropu daudz izdevīgākā situācijā, un tāpēc man liekas labi, ka Vandekam kungs arī ir eh, garāko eh, šo minēto lielo kravas automašīnu jautājumu pieminējis, bet man liekas, ka dažās jomās mēs saistībā ar ekoloģiskiem aspektiem un vides aspektiem uh, varētu likt lielāku uzsvaru uz sauszemes e, transporta ceļu atslogošanu. Atgriežoties pie Laikfrīda ziņojuma, arī nodrošinot, ka situācija, e, protams, ir ilgspējīga, arī tad, kad ir 85 pēdu konteineri pārvadāti pa ūdensceļiem vai dzelzceļu. Un iekšējiem ūdeņiem. Modālā pārmaiņa, protams, ir laba ideja, bet realistiski mēs to nevaram sasniegt tik viegli. Pāriet no autoceļiem uz iekšējiem ūdeņiem un dzelzceļiem, nu, tas nav tik viegli izdarāms, un ne arī tik ātri. Dzelzceļa savienojumi tiek uh, izbūvēti un ūdensceļi uzlaboti, bet nu, tas nenotiek ne tik ātri, ne tik plaši, un tas jādara arī uh, saudzīgi pret vidi, tā kā tas nav viss tik vienkārši. Bet katrā ziņā ir labi, sakot, ka intermodalitāte ir e, jautājums, kur mums jādara viss iespējams, lai tas e, funkcionētu. Tā, man nekām kungs e, par iekšējiem ūdens ceļiem, e, man labi, ka Van Dālen kungs tikko ieradies, viņš mums īpaši eksperts šai jautājumā. Par dzelceļu mēs bieži vien runājam, bet par iekšējiem ūdens ceļiem mēs ļoti maz runājam. E, Varbūt eh, tādēļ, ka lielākā daļa no dalību valstīm, eh, nu, viņām nav tāda īpaša iekšējā ūdens sistēma, bet eh, citās tomēr ir, un tad tur jādara viss iespējamais, lai mainītu šo plūsmu. Tāpat arī jāskatās, ar kāda ir situācija inovāciju jomā, kā tur ir iespējas uzlabot kaut ko. Šeit arī referents runā par cauruļvadu transportu. Um, to es uzskatu par ļoti svarīgi arī mūsu komiteju um, trošu uh, ceļi, uh, arī Hamburgas uh, kontekstā tas tiek parunāt, tas tiek arī apspriest, kā viens no veidiem, kas varētu videi saudzīgs būt un turistiem interesants. Tā kā vēl dažas lietas ir ļoti svarīgi um, pievērst īpašu uzmanību tam, ka esošo TNT un CEF un citu tiesību aktu īstenošana tikt uzlabota. Kopumā jāsaka, ka nav jau vajadzīgi daudzi jauni tiesību akti, vienkārši jāpaskatās kārtīgāk, kas mums jau ir, un lai tas arī eh, cītīgi tiktu īstenots, eh, gan attiecībā uz EFSI jauno fondu, eh, gan arī CEF un citiem. Un visbeidzot, noslēgumā mēs ar, par to arī diskutējam bieži, tas sasaistās ar vakardienas diskusiju eh, par eh, piesāņotājs maksā vai lietotājs maksā ar īpašu marķēšanu, arī saistībā ar balto grāmatu. Šeit ir jānorāda, ka varētu būt eh, ļoti noderīgi noteikti tādu maksu sistēmu, harmonizētu sistēmu, kur tiešām šie ieņēmumi nonāktu infrastruktūrā. Uh, Un eh, to mums nevajadzētu aizmirst kā iespēju un atbalstīt komisiju, tad, kad viņi nāks ar šādu priekšlikumu, kā komisāre ir to ieteikusi. Tas arī šobrīd viss. Paldies! Paldies! Eir Kīlen tālāk. Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāja kungs, eh, un es vēlētos pateikties Vimam par viņa ļoti labi strukturēto ziņojumu un par eh, uz nākotnē raudzošos sadarbības idejām. Uh, E, tātad par šo baltās grāmatas transporta īstenošanu uz ilgspējīgu mobilitāti. Tagad angliski ir e, ļoti e, būtiski uzsvērt to, cik daudz transporta sektors ir mainījies pēdējo četru gadu laikā. Tāpēc mūsu skatījumam ir jābūt daudz ambiciozākam. Galvenokārt ir jāņem vērā vides, klimata izmaiņas, digitalizācijas aspekti un transporta ietekmi uz Eiropas ekonomisko izmaksu, ekonomisko attīstību. E, karbonizācijas sakārtošana vairs nevar ilgāk gaidīt, jo klimata izmaiņas ir apgrūtinājums visam transporta sektoram vai otrādi. Mums ir būtiski jāsamazina izmeši gan kravu, gan pasažieru pārvadājumos. Šobrīd eh, daudz cilvēku, eh, vairāk cilvēku mirst no transporta izmašu izraisītajām slimībām nekā iet bojā satiksmes negadījumos. Mums ir jāpārskata eh, šie jautājumi, un tāpēc domāju, ka mums ir vairāk jāuzsver zaļāk enerģijas avoti. Uh, 2011. gada Baltajā grāmatā jau ir uzsvērts ambīcijas un uzsvērts tie mērķi, kas būtu jāsakārto transporta um, karbonizācijas jomā. Bet eh, mēs neesam īpaši daudz panākuši. Mums ir jāpārskata mūsu izvēlētie instrumenti un pēc iespējas ātrāk visā Eiropā jāīsteno mūsu apņemšanās. Un visbeidzot, eh, transporta apjomus ietekmēs arī digitalizācija. Piemēri. Piemē, piemēram, dažā vair, ka vairāk cilvēku izmanto vienu automašīnu, tā saucamais kāršiering, ir vesela virkne jaunu, jaunu instrumentu. Digitalizācija ir mums palīdzoši instruments, un esmu pārliecināta, ka tas e, palīdzēs mums uzlabot transporta sistēmu produktivitāti. Un e, visa transporta joma ir jāpadara drošāka. Tā saucamais e, car sharing šobrīd jau ir kļuvusi par ikdienu un e, tas pierāda to, ka e, būs nepieciešams mazāk privāto automašīnu, un arī pilsētu vidē automašīnas aizņems mazāk vietas, jo to vienkārši fiziski būs mazāk. Tas e, attiecās arī uz to, cik daudz būs automašīnu īpašnieku digitālās inovācijas arī ieņem savu nišu transporta jomā, un šķiet, ka mēs šeit diskutējam par vienu jautājumu, tā saucamais Uber, kas ir kļuvis par eh, jā, transporta eh, jomu, bet eh, paraugoties realitātē, ir daudz jaunu ideju, kas ļaus Eiropas transporta sistēmu padarīt patērētājiem draudzīgāku un arī radīs jaunas darba vietas. Bet, protams, transporta sektorā lēmumu pieņēmējiem šobrīd ir daudz darāmā un ir daudz dažādu vektoru, kas ir dažādos virzienos. Vēlētos uzsvērt, ka Eiropā ir 15 līdz 20 miljoni iedzīvotāji, kas eh, izmanto tā saucamo kāršiering, un ir 8 miljoni reģistrētu Uber lietotāju. Tāpēc mums ir vienkārši jāsaprot, ka uh, ir vesela virkne transporta nozars izmantotāju, kur šobrīd ir tā kā ārpus atregulētās domēna. Mums vajadzētu e, nodrošināt tādu tirgus e, struktūru, kas tomēr ļautu ienāk tirgu jauniem transporta veidiem. Es e, pati atbalstu jaunos transporta veidus, bet mums ir jārada tā saucamā pievienotā Eiropas vērtība un jārada vienlīdzīgi noteikumi konkurētspējai. Ja mēs eh, vēlamies atteikties no jaunajiem pakalpojumiem, tad iedzīvotāji mūs nesapratīs. Un trešais eh, - transporta joma mēs eh, varam uzskatīt par iespējamu ekonomiskās izaugsmas sektoru. Transports ir ekonomikas un iekšējā tirgus mugurkauls. Dažkārt mēs to aizmirstam, īpaši runājot par jaunām biznesa iespējām, jo transporta sektors ir ļoti daudzveidīgs un var radīt eh, pamatu tālākai attīstībai. Transporta sektors var kļūt par jaunu, zaļu, uz patērētāju klientu orientētu transporta sistēmu, bet eh, jau iepriekš savos ievadvārdos teicu, ka mums ir nepieciešams jauns Eiropas modelis transporta sistēmai. Uh, Mums ir jābūt proaktīviem. <clears throat> Nevēlos redzēt eh, to, lai Eiropa zaudētu trešajām valstīm transporta attīstības jomā. Mums ir jāizmanto vēsturiskais brīdis. Un šajā baltajā grāmatā arī tas ir jāatspoguļo. Vai nu mēs izvēlamies iet līdzi izmaiņām, vai arī mēs zaudējam citiem spēlētājiem. Un eh, vēlētos, eh, lai mēs visi ar atvērtu sirdi un prātu raudzītos jauno novatoru risinājumu virzienā. Dankeschön, jetzt Bas Eikaut. Paldies, tagad vārds Basam Eikautam. Uh, Paldies, priekšsādātāji. Paldies Limam uh, Vanderkampam par uh, šo diskusiju dokumentu. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju Vanderkampa kungu, kad viņš uh, ievadā pastāstīja par savu darbu, jo šobrīd, ja mēs skatāmies uz diskusiju dokumentu, tad joprojām īsti nav skaidrs, kādā virzienā tas aizies. Diskusija tēma šobrīd ir tā kā uzliktas uz galda, bet mums tomēr ir jāizvēlās kaut kāds virziens, pretējā gadījumā mēs vienkārši uh, atkal izstrādāsim kaut kādu, nu, tādu neskaidru kompromisu dokumentu, par ko it kā visi vienojamies, un tad atkal vienkārši nonāksim pie nākamā ziņojuma laika. Es gribētu no tā izvairīties, jo mēs jau esam izstrādājuši pietiekām daudz papīru, dokumentu un paziņojumu. Esmu droši, ka komisija noteikti var nākt vēl klajā ar visādiem uh, citiem uh, papīriem un baltajām grāmatām. Katrā ziņā ļoti uzmanīgi uzklausīja Vander eh, Kampa kungu Bet man nedaudz izbrīnīja tas, kā viņš definēja ilgspējību, sustainability. Viņš teica, ka es vairāk lieku uzsvaru uz ekonomiku, mazāk uz ilgspējību, jo mums vajadzīgs darba vietas. Nu, šāds formulējums šķiet nedaudz tāda kā veca paradigma, kurā Vanderkampa kungs joprojām atrodas, it kā tās būtu divas pretējas, konfliktējošas lietas. Es domāju, ka tam visam vajadzētu iet roku rokā. Un beigās viņš saka, ka Uh, manā izpratnē ilgspējība ir politikas uh, rezultāts, es pilnībā piekrītu, bet kāpēc viņš atkal apgalvo acīm redzamo, jo tieši tā mēs uz to skatāmies, ilgspējība ir pamatu pamats, un ja mēs to nemainam, tad nav nekādas nākotnes. Tā ka šajā ziņā šīs piezīmes komentāri man nedaudz izbrīna, bet uh, labi strādāsim, lai ilgspējība būtu pats pamats centrs un centīsimies panākt arī cits rezultāts, darba vietas un tā tālāk. Gribētu teikt sekojošo. Jā, būtu paredzēts kaut kāds pārskats par to, kur šobrīd esam un cik tālu ir pavirzījušās šīs tēmas, kas ir Baltijā grāmatā. Es domāju, ka tagad situācija ir kļuvusi steidzamāka. Kopš paziņojuma ir bijusi liela krīze, kurai esam izgājuši cauri, un mēs zinām, ka atgriešanās pie tradicionālā modeļa, vienkārši izliekoties, ka mēs varam atkāpties atpakaļ laikā uz 2007. gadu, kad pasauli bija skaista un viss bija kārtībā pirms krīzes, tas vairs nedarbosies. Tāpat laikā, ja mēs skatāmies uz izaicinājumiem, piemēram, klimatisko izmaiņu jomā, tad transports, eh, transports sektors joprojām pieaug, palielinās šai izpratnē. Un to mums nepieciešams mainīt. Ja mēs skatāmies, ko tad esam darījuši visās šajās prioritārais un rīcības eh, punktos, tad, nu, īpaši daudz nav darīts un nav mainījies. Komisija, protams, strādās pie pārskata Un uh, nākamā gada sākumā tas droši vien nāks ar tādu ļoti iespaidīgu sarakstu par tām lietām, kas ir mainījušās, bet būsim godīgi. Joprojām pastāv daudz problēmas transporta sektorā, tāpēc nemuļķosim paši sevi. Un mums, kā transporta komitejai, vajadzētu būt tādiem uh, aktīvākiem, arī tāpēc, ka vēl pastāv neizmantots iespējas ilgspējība un ekonomiskā puse, kā es teicu, var iet roku rokā, ja mēs skatāmies, piemēram, digitalizācijas uh, attīstību iespējas, tāpat arī loģistikas iespējas, um, automašīnu kopīgu izmantošanu. Transporta sektors mainās ļoti ātri, un dažkārt man ir tāda sajūta, ka daudz cilvēku joprojām meklē tradicionālos risinājumus, kuri lielu ieguldījumu nedod, tāpēc vajadzētu pacensties to skaidri uzsvērt. Par uh, šo modālo nobīdi izmaiņām Vanderkampa kungs teica, ka Viņš gribētu, lai būtu mazāk varbūt tāda sodoša attieksme, vairāk stimuli. Jautājums referentam, ko jūs domājat ar šo apgalvojumu? Kā jūs paredzat to, ka šie stimuli vai apbalvošana, nu, es nesaskatu, kāda veida plāni jums ir šajā sakarībā, bet es ceru, ka eh, šai sakarībā ir jāņem vērā cenu politika, cenu uh, izstrāda dažādiem transporta veidiem, tā šobrīd nav godīgi noteikta un sadalīta. Un kamēr tas nav sakārtots, tad uh, modela shift, šī modālā pārnese paliek teorija, un tad mēs varam kaut ko atalgot un dot stimulus, kāds gribam, bet cenu politika nav kārtībā. Un tas ir milzīgs problēmas, ja mēs skatāmies, kāda transporta veida tiek izslēgta no jebkāda veida maksājumiem. Tā ka tur mums vajadzētu būt daudz uh, kritiskākiem. Uh, Tas nav tikai tāds grī, zaļš skatījums, bet es domāju, ka Vanderkamp kungs vajadzētu domāt noteikti par šo cēnu izmaksu sadalījumu. Pat ja mēs uzskatām vai ticam, ka tirgus pats to atrisinās, tas tā nenotiks. Tālāk, man šķiet, ka ir interesanti iespēja runāt par šo zaļo grāmatu sasaistīt ar uh, ilgspēju pilsētu mobilitāti, jo Tur pastāv liels problēmas un izaicinājumi. Mums ir ziņojums arī par ilgspējīgu pilsētu, vidas mobilitāti. Domāju, ka mēs ar šo dokumentu labas sasāknes varam izdarīt un noteikti to vajadzētu izmantot. Par sociālo dimensiju. Pozitīvi vērtēju to, ka referents ir pievienojis šo jautājumu, bet, lai noslēgtu to, no kā nevaram izvairīties, tas ir, runa, um, tas ir arī jautājums par uh, cilvēku pieredumu un uzvedības izmaiņām. Mēs nevaram rast tikai kaut kādu tehnisku risinājumu un teikt, ka tas viss atrisinās. Mēs nevaram izvairīties no tā, ka cilvēkiem ir zināmi darbības eh, pieradumi, un tur ir nepieciešams izmaiņas, un komisijai ir jāuzsāk arī šī debata. Es nebūtu nesaku, ka mēs varam Eiropu izmainīt rīt, bet mēs nevaram izvairīties no šīm debatēm, un eh, nepietiks ar to, ja mēs vienkārši ieraksim galvā smiltīs, un es eh, ceru, ka mēs ar referents sadarbojamies. Eh, Paldies, eh, priekšsēdētāji kungs. Arī es vēlētu pat, vēlētos pateikties Mandara Kampa kungam, saka Lungrēna kungs. Šajā ziņojumā ir ļoti labi saliktas prioritātes un arī analīzes argumentācija mani apmierina. E, ir ļoti daudz mērķi 2020. un 2050. gadam, abi šie gadi ir ļoti attālināti un tomēr mums par tiem ir jādomā. Prioritātēm ir jābūt šiem gadiem. Un, manuprāt, eh, problēma ir arī no ekonomiskā viedokļa raugoties. Eh, sociālais aspekts netiek pietiekami atspoguļots. Kopējā tirgu mums ir daudz problēmas, kuras galvenokārt, ro, eh, ti, galvenokārt tieši izjūtām nacionālajā līmenī, tā tad tā saucamās minimālās algas, sociālais dempings un līdzīgi. Arī ilgtspējība Protams, eh, tai ir jāatspoguļo vienādi spēles noteikumi visiem. Konkurenci mēs nevaram nodrošināt ar cilvēku izmantošanu vergiem līdzīgos strādāšanas apstākļos. Un eh, cilvēkiem ir jāmaksā adekvātas algas, ir jābūt adekvātai ergometrijai, un, piemēram, eh, citi uzņēmumi, kuri nemaksā tik labas algas, mēs atļaujam viņiem darboties iekšējā tirgū. Un tā valsts, kurā šie, dumpē, kurā šie dempingu uzņēmumi strādā, patiesībā cieš. Strādājošiem ir jānodrošina adekvāti apstākļi, apstākļi, ja nebūtu tā, ka cilvēks iet bojā darba vietā vienkārši no pārstrādāšanās. Tagad izmeša. Izmeša visu laiku pieaug. Tātad tā vietā, lai samazinātos izmeši, visu laiku pieaug, un e, mūsu vīzijas un idejas par to, galvenokārt no parlamenta puses e, izdzirdētās, e, nodrošinās to, ka iedzīvotājiem būs jāmaksā vairāk. Šobrīd jau tā daudz ģimenes Eiropas Savienībā cīnās ar ekonomiskām problēmām, un es nedomāju, ka gala patērētājiem būtu jāmaksā. Junkers daudz runājis par to, e, cik šis viņa piedāvātais investīcija plāns ir svarīgs, un tomēr nezinu, kur tas beigsies un patiesībā, kur tas sāksies, jo, manuprāt, viss viņa investīcija plāns ir vienas lielas muļķības. Ir ārkārtīgi svarīgi no mana viedokļa raugoties, lai mēs nemazinātu Eiropas rūpniecības konkurētspēju. Runājot par šīm problēmām, bieži vien cilvēki piemin protekcionismu, bet uh, mēs jau nevaram uh, nā, raudzīties nākotnē, runājot tikai un vienīgi ar protekcionismu. Tātad, ja mēs transporta jomā izvēlamies atteikties no protekcionisma, tad eh, esmu gandrīz pārliecināts, ka mēs nevaram nodrošināt adekvātas dzīves un darba apstākļus. Nākamais - jauni noteikumi visu laiku. Parlamentam eh, jaunas noteikums un likums pieņem dikti patīk, bet varbūt, ka mums vajadzētu galvenokārt raudzīties, lai jau esošie noteikumi tiktu īstenoti dzīvē, lai nav tā, ka uh, visu laiku caurumu likumdošanā tos izmanto nenopietni transporta pārvadātāji. Uh, Esmu pārliecināts, ka mums vajadzētu darīt visu, lai izveidotu adekvātu, labi darbojušos iekšējos tirgu. Neskatoties uz to, ko tad mēs e, vēlamies redzēt transporta jomā, ir skaidrs, ka cilvēki vienmēr izvēlēsies vislētāko alternatīvu. Tas ir skaidrs. Mums vajag izveidot vienkārši tādus noteikumus, kurus mēs varam īstenot tā, lai tiešām vienkāršajam iedzīvotājam būtu iespējas izvēlēties vislētāko variantu un nevis tā, ka ir piedāvājumā tikai dārgi varianti, par kuriem ir jāmaksā cilvēkam, kuram jau tāpat nav naudas. Domāju, ka mums ir jāņem šis aspekts vaida, vērā. Un tomēr vēlētos pateikties Vandar Kampa kungam, ceru uz tālāku sadarbību. Man ļoti patika viņa ziņojums, ļoti labas prioritātes un arī argumenti. Paldies! Jā, Jā paldies! Tie bija ēnu referenti. Un vēl astoņi cilvēki pieteikšies diskusijai, ar, ierobežot tad attiecīgi ar astoņiem minūtēm. Izmēls Ertuks vēl. Pēters man, Pēters man Dālens, ar to arī trīs minūtes. Džekija Foster. First one. Yeah. Yeah, of course. I never. Fosters kundze, jūs esat pirmā, neesmu aizmirsis jūs, Krāmer kungs. Sorry, Chairman, I thought you were going round. Es atvainojos priekšstādātāju, domāju, ka jūs uh, pa grupām tādā veidā dodat vārdu. Paldies! Jā, es domāju, ka jūs tātad eh, grupu kārtībā attiecīgi dodat vārdu. Domāju, ka jūs izteicāt daudz interesants komentārus. Gribu pateikties referentam, jo jautājums ir ļoti plašs. Viena lieta, ko es neatpazīstu, un eh, jau ļoti ilgi darbojos šajā komitejā, sākot jau ar 99. gadu, daudzi komentāri, ko ir izteikuši šeit eh, kolēģi, mm, dod iespēju, ka mēs te pēdējo 15 gadu laikā vispār neko neesam izdarījuši, sasnieguši attiecībā uz to, kā ir uzlaboti transporta savienojumi un tāpat arī daudz citas lietas. Un es neatpazīšu šo situāciju, jo pēdējo 15 gadu laikā it kā nekas nav izdarīts šajā komitejā, un tas ir, man liekas, ļoti tālu no patiesības. Man liekas, ka daudz labi tiesība akti ir izgājuši caur mūsu komiteju, vai nu pa ceļiem, vai pa dzelzceļa pakotni, Un varbūt, nu labi, tur, lai viss pilnveidot, paies vēl 50 gadi, bet skatoties uz aviāciju, jūras lietām, uh, um, ūdens ceļiem, esam daudz tiesību aktu apstrādājuši, un pasauli ir virzīsies uz priekšu. Manuprāt, ļoti uzmanīgi jāraugās, lai pieņemtie tiesību akti tiktu īstenoti, par to mēs esam viensprātis, un tad, kad kaut kas nav pareizi ieviests, tad varbūt nav īsti labi nākt klajā ar kaut kādu jaunu regulējumu tieši tajā pašā jomā, jo tas nekādā gadījumā nav labākais risinājums. Tāpat jāatzīst, ka mēs nevaram mikro pārvaldīt visus tādā sīkā, detalizētā līmenī, ja mums ir 28 Eiropas Savienības valstis, tās ir attīstījušās vēsturiski, tām ir izveidojušās sistēmas, kas nav identiskas visiem, tā ka mēs atbalstam, ka vienotiem tirgum ir jāvirzās uz priekšu bet eh, nav nevienam tāds zelta risinājums, lai mainītu pēkšņi tās sistēmas, kas gadu, kas gadu desmitiem jau pastāvējuši dalību valstīs. Tā ka jā, mums ir varbūt laba politiskā vēlme, gribēšana bijusi, raugoties uz tiesisko regulējumu pārobežu izpratnē, un dažkārt varbūt nav pieticis šīs politiskās vēlmes, lai risinātu dažus konkrēts jautājumus. Pašos pamat pamatos dalību valstīm ir jāuzņemas atbildība, lai nodrošinātu infrastruktūru un uh, lai nodrošinātu minimālo algu savā valstī, lai tie cilvēki, kas strādā transporta sektorā, lai pret viņiem attieksme būtu korekta. Domāju, ka visas dalība valstis, eh, vismaz cik es zinu, tajās ir arotbiedrības, tās ir atzītas, viņiem ir iespējas kolektīvi slēgt līgumus, tā ka, jā, ir uzņēmumi, kas nenodrošina pareizi, korektu attieksmi pret saviem darbiniekiem, tad dalība valsts iestādēm attiecīgajām tur būtu jāpiestrādā. Gribēju izteikt šādu komentāru šajā sakarībā. Noslēgumā gribētu teikt, ka mēs šeit sēžam, tagad ir pagājuši četri gadi, izvērtējam sasniegto pašreizējo situāciju, dažas lietas, kas ir panākts, un tas ir labi. Jā, runājot par ilgspējību un tālāko ceļu, piemēram, vienoto, vienotās gaisa telpas jautājumā mēs esam tādā, nu, smieklīgā situācijā, jo ir deviņas dalībvalsts un arī vēl citas, kas grib eh, panākt milzīgu uh, projektu ar investīcijām arī Galileo projektā, lai nodrošinātu to, ka uh, reāli varētu funkcionēt šīs vienotās debesis. Lai tā tad ir doma šo sektoru atvērst arī konkurencei, es domāju, ka te būtu nepieciešama labāka politiskā grība uh, un gribu pateikties referentam par to, ka jūs pieminat šos jautājumus, un es domāju, ka mums izvērsies tāda ļoti laba, saprātīga diskusija. Džekija, saka priekšsēdētājs, man ir jāpārtrauc jums, jo ir uh, iztecējusi jūsu viena minūte. Uh, Džordž uh, Bartrams. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Paldies, saka Bahkungs. Uh, Manuprāt, izaicinājumi ir mums visiem zināmi. Mums ir kolēģis Vims ļoti labus priekšdarbus veicis, kurus mēs noteikti vēl uzlabosim. Par modālām pārmaiņām jau viss ir pateikts, infrastruktūras papildus kapacitātes atkal tiek pieminēts, tur arī viss zināms. Ja tā sauktā dekarbonizācija, tas viss ir dzirdēts, jo mēs zinām, kāda ir izaicinājuma. Mēs apstrādājam e, šo, šīs problēmas, strādājam pie tām. Es uzskatu, ka šajā atzinumā e, mums ir vairāk lietas jāizceļ. E, par avio pārvadājumiem. Džeki Foster jau sacīja par Gibraltāru. Tur joprojām ir pilnīgi apstājusies situācija. Uh, kamēr ķīnieši eh, uzbūvē trīs eh, lidostas un eh, vairāk kā 3000 km ātri gaitas dzelzceļa līnija, kamēr mums nenotiek nekas. Un es vienkārši redzu, ka pietrūks politiskā griba, politiskā enerģija, sociālajā aspektī, nu to mēs diskutējam par Vācijas minimālo algu transporta nozarei. Uh, visā transporta nozarē ir jāskat situācija. Tiesība akti jau ir, bet pietrūkst to pareizes īstenošanas. E, izskatās, ka tai mūžība vajadzīga, lai e, to visu īstenotu. Drošība tālāk, satiksmes drošība, drošības sistēma, palīgs sistēmas, tehnoloģijām nav nekādu robežu. Bet e, ar politiku mēs netiekam tam līdzi Mēs nevaram izšķirties, kam pieder dati, kam būs piekļuve datiem, vai tas ir ražotāja jautājums, vai Google var to uh, izmantot un vai viņi var pelnīt ar to. Mums bija desmit gadi vajadzīgi, lai ICOL ieviestu. Mēs zinām šos izaicinājumus, ikdienā ar to visu strādājam, bet praksē vajadzīgi gadu desmiti, līdz spējam politiski vienoties. Es šeit varētu vēl daudzus lietas uzskaitīt, bet ierobežotā laika dēļ un to, dēļ tā, ko kolēģi jau ir paspējuši pateikt, es domāju, ka eh, šeit ir eh, jāsaka liels paldies Vimam par labu padarīto darbu. Paldies, Klaudija Montero de Aguilera. Paldies, prieksēdētāja kungs, kolēģi. Vispirms eh, arī es eh, vēlētos eh, uzteikt Vima Vandekampa paveikto, jo viņa dokuments, manuprāt, ir ļoti, ļoti labs. Šobrīd šķiet, ka līdz kopējas transporta jomas izveidošanai Eiropā vēl ir tāls ceļš ejams, bet līdz 50. gadam tomēr vēl ir daudz laika. Uh, Mums ir jāraugās, lai šī kopējā transporta telpa būtu ilgtspējīga un ilgstoša. Ja mums tas izdosies, tad eh, tiešām Eiropas iedzīvotāji to izjutīs kā ļoti pozitīvu pārmaiņu. Tas bija par ziņojumu, bet tagad vēlētos izteikt komentārus no savas un no savas politiskās grupas puses. Vandenkampa kumba priekšlikumā runa iet arī par jūras transportu, un šajā, šajā aspektā uzskat, ka ir ārkārtīgi svarīgi runājot par šo jomu, pieminēt jūras transportu, jūras ostu konkurēt spēju un kapacitāti. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs pie šīm ostām izveidot adekvātu autoceļu pievadu un arī dzelzceļa pievadu. Uh, tā saucamā integrētā jūrsaimniecības politika, jūrniecības politika ir ļoti komplekss eh, jautājums, un šī integrētā jūrniecības politika prasa ļoti daudz spēlētāju kopīgu darbu. Bet, eh, ja mēs to neizdarīsim, tad uzskat, ka mēs pilnībā neizmantosim Eiropas ostu potenciālo ekonomisko pienesumu Eiropas ekonomikā. Eiropas ostās vajadzētu izveidot arī sašķidrinātās gāzes termināļu būvi, un man personīgi šķiet, ka ir ļoti, ļoti svarīgi strateģiski padomāt par salu savienotību ar kontinentu jo salām ir tāda ļoti īpaša ģeosociāla nozīme Eiropā. E, protams, dažādos reģionos situācija lielā mērā atšķirās, un e, tomēr mēs nedrīkstam tos aizmirst. Dažādos reģionos, piemēram, aptālinātajos reģionos transporta situācija tiešām lielā mērā atšķirās. Šeit mēs dzirdējām arī par jauniem biznesa risinājumiem, uh, pasažieru pārvadā, pārvadāšanā, tā saucamā mašīnu kopīga izmantošana, šeit pieminētais Uber. Agrāk vai vēlāk mēs būsim spiest sakārtot likumdošanu, kas eh, atrunās šos jaunos eh, pasažieru pārvadājumu piedāvājumus. Un visbeidzot, eh, pār, vēlētos pieminēt algu jautājumu ceļu transporta jomā strādājošo vidū. Piemēram, Portugālē, kas atrodas Eiropas kontinenta attālākajā rietuma daļā, parādās e, diskriminācijas gadījumi. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs e, par visiem šiem jautājumiem diskutētu, lai tiešām mums būtu tāds likumdošanas priekšlikums, kuru īstenojot e, dzīvē, tas pozitīvi ietekmētu iedzīvotāju ikdienas pārvietošanos. Kristīna Notu. Nākamā Marija Kristīna Notū. Paldies, priekšstādātāja referentkungs, cienījamie kolēģi. Man ir vairāk jautājumu un vērojumu. Paldies referentam par šo uh, pārskatu par balto grāmatu. Domāju, ka priekšstādātāja Krāmerkungs jūs piekritīsiet, ka uh, šie mērķi CO2 emisiju samazināšana nav īpaši labi aplūkot, ņemot vērā uh, atbilstošu infrastruktūru, tai vajadzētu daudz samazināt šīs uh, emisijas, bet tas notiek ļoti margināli. Lai to varētu darīt, ir uh, jāveic citi pasākumi, un te ir iespējami risinājumi, un uh, ne tikai tas, ko ierosina mūsu komiteja, ir nepieciešams šis pārdalījums starp ražotājiem un patērētājiem, nepieciešama teritoriāla uzlabošana un jādomā par urbanizācijas aspektiem. Ziņojumā tiek minēta uh, lidostu kapacitāte un tās palielināšana uh, Eiropas uh, Savienības revīzijas palātas pēdējā ziņojumā arī tur ir minēts, ka daudzas lidostas arī Provansā, piemēram, ir jau pārslogotas un avio transporta apjoms netiek pareizi aplēsts. Attiecībā uz dzelzceļu mēs gribam atvērt uh, dzelzceļa transporta iekšējo tirgu, tirgus konkurencei, bet uh, vēsture rāda, ka konkurence nav uh, piemērota dzelzceļa transportam un uh, tās rezultātā var samazināties tehniskā drošība, var palielināties cenas, kas jāmaksā patērētājiem un tas var padarīt šo tīklu trauslu tā izmantotājiem. Bilbao. Paldies, Bilbao, kundzei vārds. Paldies. Paldies, prieksādātāja kungs. <clears throat> Arī es vēlētos pateikties referentam Vanda Kampa kungam par viņu sagatavoto dokumentu. Tomēr es vēlētos, lai šajā eh, dokumentā būtu izteikta kritika arī pret mums, un mums ir jābūt drosmīgiem šo kritiku uzklausīt, pieņemt un uzrakstīt. Tātad mums ir jābūt daudz specifīga, daudz konkrētākiem mērķiem un e, neviens nešaubās par to, ka Eiropā ir nepieciešama stabila transporta tīkli. Neviens nešaubās par to, ka šajā Baltajā grāmatā uzrakstītie mērķi ir jāizpilda. Un tomēr, manuprāt, šajā ziņojumā iztrūkst e, pārskata un e, analīzes par to, kāpēc mēs šos mērķus, kas tika noteikti pirms četriem gadiem, vēl neesam izpildījuši. Varbūt, ka vajadzētu uzskaitīt specifiskas problēmas, ko mēs ikdienā jūtam arī šeit. Mēs visi zinām, kas notiek ar ceturto dzelzceļa pakotni. Ne jau tāpēc, ka trešā dzelzceļa pakotne bija slikta. Nē, tam ir citi apsvērumi. Arī vienots energotirgus Eiropā Arī tas nav sakārtots. Uzskatu, šajā, ka šajā ziņojumā ir skaidri jāpasaka dalību valstīm, ka ja mēs vēlamies izpildīt Baltās grāmatas un arī citas Eiropas mērķus, tad mums ir nepieciešams pilnībā pārskatīt Eiropas transporta jomas pārvaldību. Mēs vairs nedrīkstam pieļaut kļūdu pēc kļūdas un neizpildīt mērķus, kurus esam paši nospr nosprauduši. Mēs nedrīkstam pieļaut uh, vairāk lēmumu pieņemšanas bloķēšanu, ko dalību valstis izvērš, it kā atsaucoties uz viņu iekšējām interesēm. Uzskatu, ka mums ir pilnīgi skaidri jāpasaka Eiropas komisijai un galvenais padomai, tai padomai. Mums ir jāpasaka pilnīgi skaidri, ka mēs ikdienā cīnamies rokām un kājām pret padomas uzliktajiem šķēršļiem. Uh, Ja mums izdosies no šiem šķēršļiem atteikties, tad mēs varēsim daudz labāk izmantot Eiropā esošos resursus. Tad mēs varēsim daudz labāk savienot Eiropu. Iepriekšējos sasaukumos mēs esam līdz bezgalībai, līdz sausām mutēm runājuši par to, ka Eiropas eh, transporta projektiem ir jābūt prioritētiem. Vai tas notiek? Nezinu. Tā tad eh, Patiesībā tās pašas prioritātes un tie paši transporta momenti, par kuriem runājam šobrīd, tika noteikti jau 94. gadā. Mēs vēl aizvien ar to ņemamies. Bija ziņojums par Ķīnas investīcijām, ko ķīnieši šeit vēlās. Mēs tā kā politizējam un saplucinam visus šos projektus, bet, eh, kolēģi, ja mēs kā eiropieši paši nepārskatīsim transporta jomas pārvaldību Eiropas līmenī, ja mēs paši neatteiksimies no šīm mūsu pašu uzliktajām barjerām un šķēršļiem, tad eh, to jau izteica pagājušajā nedēļā notikušajā vienoto debešu konferencē Madridē. Es tad cilvēkiem jau toreiz teicu, Patiesībā e, daudz deputātu nepiedalās šās dienas transporta komitejas sēdē. Kāpēc? Bet nu labi, daudz man toreiz Madridē prasīja, e, jā, es. E, tātad daudz man jautāja, es esmu strādājis 40 gadus šajā jomā un nekad neesmu dzirdējis par kopīgām Eiropas debesīm. Tātad mums cilvēkiem ir jāstāst par šiem Eiropas projektiem un plāniem. Nākamais, būsim atklāti, būsim godīgi. Uh, Ja mēs nerunāsim par vislielāko problēmu, kas ir nespēja vienoties, tad eh, visi mūsu pieņemtie dokumenti un labās domas paliks neizpildīšanas līmenī, kā jau miljoni pirms mums. Mums ir jāpasaka pilnīgi skaidri padomēji, un pietiks pat ar vienu lapu, lai mēs varētu kaut ko panākt. Nākamā runātāja Aila Sanders kundze, saka priekšsēdētāja kungs. Sí, <clears throat> gracias, presidente. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs. Vispirms vēlētos eh, pateikties referentam, jo šis ziņojums ir ļoti svarīgs, ļoti aktuāls, un eh, tas, ka mēs 15. gadā pārskatām balto grāmatu, ir laba iespēja paraudzīties, ko tad mēs toreiz gribējām. Kā jau Bilbao kundze pieminēja, ir jomas, kurās mēs, ne, kurā mēs nepieskaramies. Arī es uzskatu, ka mums ir mazliet savādāk jāparaugās uz transporta jomu Eiropā. Bet nepiekrīt Bilbao kundzei, ka mēs neesam daudz ko panākuši. Esam gan. Varbūt, ka ne visu, un tomēr nevar apgalvot, ka neko. E, vēl viena nesakārtota joma ir e, strādājošo situācija transporta jomā. Bilbao kundze pieminēja vienoto debešu jautājumu, arī e, transporta kontrolieru risinātos, tātad risinātos drošības jautājumus dzelzceļa dispečeriem ir jābūt adekvātai izglītībai, bet eh, paraugoties uz sociālajām garantijām, kā tās nodrošināt? Kā nodrošināt to, ka transporta jomā strādājošie saņemtu adekvātu sociālo aizsardzību? Dažādām eh, profesiju grupām ir dažāds karjeras attīstības ātrums, bet eh, transporta jomā strādājošie ir īpaša joma. Pie tam es runāju ne tikai par pasažieru transportā strādājošajiem, bet par visiem. Nu, un milzi jautājums par satiksmes drošību. Pie šā jautājuma noteikti atgriezīsimies runājot par infrastruktūras drošību. Tātad drošība, drošums, elektriskās automašīnas, robota automašīnas, nākamais likumdošana. Šobrīd šķiet, ka cilvēki atsakās no šīs savstarpējās eh, savietojamības. Mums šie jautājumi ir jāizgaismo, pretējā gadījumā mums būs eh, dalību valstu likumi, kur Eiropas līmenī nedarbosies. Un uh, iedzīvotāji, kur pārvietosies no vienas valsts uz otru, būs tikpat lielā neizpratnē un bezizējā kā šobrīd. Uh, Tā tad eh, savstarpējā savietojamība. Man joprojām nav skaidrs un vēlētos, lai mēs mazliet vairāk parunātu par pilsētu vides ceļu drošību. Publiskais transports, pilsētu centri, eh, tā saucamie savienojuma punkti, Eh, noda, ceļu nodevas. Es zinu, ka arī Junkera plānā runa iet par kopīgu transporta jomu, bet eh, mums noteikti būs jādiskutē par to, kā mēs finansējam transporta pakalpojumu jomu. Pretējā gadījumā eh, mums būs tāds milzīgs mikslis ar dažādām idejām, bet kopsakarības un skata kopā nebūs. Mobilitāte. Prieksēdētājs mēģina pārtraukt un arī Ajala Sandas kundze pārtrauc runāt. Un te man... Jā, tas viss ir jāņem vērā, jo savādāk, ja nepietrūmies pie laika, tad nevarēsim pasniegt delīdzes kungs tālāk. Hát elsősorban szeretném megdicsérni a jelentéstevő Van de Kamp kollégám. Ja, paldies. Vēlos vispirms atzinīgi izteikties par uh, referentu un viņu paveikto darbu. Uh, Nepiekrītu kritikai, uh, kas tika izteikta par referentu, ka viņš nav pietiekami kritiski sastādījis šo ziņojumu. Šeit jau ceturtajā lapspusē jau ir runāt par modālo pārmaiņu, problemātiku, dekarbonizāciju, maksām. Viņš uzreiz uzskaita svarīgākās problēma jomas, eh, kur ir nepieciešams papildus eh, strādāt. Eh, ir pilnīgi skaidrs, ka es priecājos, ka šāds dokuments ir sastādīts un šodien pēcpusdien plānotās debates arī būs ļoti svarīgas. Man prieks, ka beidzot eh, mēs varam izvērtēt to, kas ir darbojies, kas nē, paskatīties, vai šie ambiciozie mēķi, kas tik iekļaut baltajā grāmatā, ir tikuši sasniegti. Šie, šis dokuments eh, vērš savus skatus uz 2050. gadu, un lai sasniegtu šāds ilgtermiņa mēķis, mums jau šobrīd uh, ir jādomā par to, ko esam jau šobrīd sasnieguši un ko vēl nē. Būtu nepieciešams rūpīgāk papētīt, vai mūsu sistēmas un infrastruktūras eh, ir saskaņotas ar mērķiem, kurus vēlamies sasniegt, un cik tāli esam eh, pavirzījušies esošo tiesību aktu īstenošanā, uh, un eh, cik lielā mērā eh, mūsu problēmas ir eh, sasaistītas ar ekonomiskiem indikatoriem. Komisijai ir uzdevums šos pētījumus padziļināt. Un tāpat arī uzsākt diskusijas, konsultācijas ar interesētajām pusēm, uh, Un tad balstoties uz reālajiem faktiem, plānot nākotnes darbības. Eh, pārdomas ir jāveic balstoties uz realitāti. Paldies, Izmēls Ertuks tālāk. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsarētāji. Arī es vēlos pateikt paldies Vanderkamp kungam, šī ziņojuma referentam, uz šīm 12 lapspusēm. Daudz lietas ir, svarīgās lietas ir pieminētas, es arī pacientos atķeksēt šeit svarīgākās rinkops. Manuprāt, arī ļoti labi ir tas, ka referents uzreiz pašā sākumā uh, runā par alternatīvajām degvielām, runa par kvalitatīvo mērķu sasniegšanu, tā tad jau ir iekļauts pašā sākumā. Tāpat arī man ļoti patīk tas, ka par tehnoloģizēšanu ir runāts ļoti skaidri, e, pieminēt ETS, Cezāru un EMTS, tas man liekas ļoti svarīgi. Tāpat arī Vision Zero uh, atsauce ir ļoti labi. Varbūt tiešām šeit varētu vien divus teikumus vēl iekļaut, ka dalību valstīm vēl vajadzētu uh, rūpīgāk sekot, uh, kā tās izpilda šos uh, noteikumus. Arī lietotājs maksā princips šeit ir pieminēts, un devītajā lapspusē uh, vismaz tā es to saprotu, tiek runāts par Eiropas ietvaru kā vēlam risinājumu šai jomā. Te rakstīts, komisijai ir jāizvērtē esošās e, ceļu maksu schēmas. Es pat prasītu soli tālāk iet un prasītu no komisijas e, likumdošanas priekšlikumu. Un zinām, ka komisija nāks klajā ar ceļa paketi TNT pieminēšana ir laba, ka šeit ir jāveic uzlabojumi. Sociālajā aspektā arī ir iekļaut šajā dokumentā. Es būtu tomēr gribējis 9. lapspusē, kur es noskaidroju, ka kopā ar eh, transport, eh, Transeiropas eh, transporta tīklu formulējumu būtu arī FC formulējums paplašināts skaidri norādot eh, prasību pēc Eiropas pievienotās vērtības, kur mēs savulaik formulējam. Pie modālās pārejas eh, šeit, protams, ir jāpiemēna eh, ilgspējība, 300 km prasība, kas 8. lapsē pieminēta, tas ir labi, bet to vajadzētu skaidri formulēt kā mērķi, kā mēs to savulaik 2011. gadā darījām. Savukārt 11. lapspusē ir atsauce un tiek runāts par garākam un smagākam kravas mašīnām. Šeit es vēlētos vienu rinkopu varbūt ar skaidru eh, tematizāciju attiecībā uz to, kurš tad par to būs atbildīgs. Paldies! Pēters van Dālens tālāk. Äh, man, man kann nicht hören, obwohl das Mikro. Äh, diemžēl nevar jūs dzirdēt, kaut arī es redzu, ka mikrofons jums ieslēgts. Varbūt ska skaļāk jārunā. Deze probeer ik deze even voorzetten. Doet deze het goed? Paldies, mēģināšu šo mikrofonu. Šķiet, ka tas darbojas. Priekšsēdētāji. Es gribētu uh, Vīmam Vanderkampam dot dažas uh, padomas Gēte, vācu slavenais domātājs, teica, ka uh, ir nepieciešams pārvaldīt konkrēti savu jomu, tā ka nu, nav nepieciešams izstrādāt pārāk garu ziņojumu, tā teikt, pārāk daudz papīra tērēt, tā ka lūdzu aprobežojieties ar eh, svarīgākajām lietām un neaiciniet vēl vairāk pieņemt kādu regulējumu un uh, tam līdzīgas lietas, jo te, manuprāt, ir viena liela problēma, un tas ir negodīga konkurence transporta sektorā, un te es domāju konkrēti par eh, ceļu transportu un aviotransportu. Tur mums ir nepieciešams veltīt savu enerģiju, bet lūdzu, lūdzu, neizstrādājiet te veselu sārakstu tām lietām, ko mums it kā vajadzētu diskutēt. Otrām kārtām priekšsēdētāji. Mums jau ir daudz regulējumu un noteikumu šajā jomā. Pēdējos gados arī pie tā esam daudz strādājuši, bet eh, reālā problēma Eiropā ir ar ieviešanu. Dažkārt mums nav nekāda ieviešana vai ieviešana tiek veikta diskriminējošā veidā un priekšstādātāji, manuprāt, uh, Tas ir jautājums, ko reāli atbilstoši vajag risināt. Piemēram, ceļu transportā jomā jānodrošina, lai īstenošana Itālijā būtu tāda pati kā Vācijā un Nīderlandē, un lai nebūtu tādas ļoti atšķirīgas interpretācijas, lai nebūtu diskriminējoša prakse Tā ka priekšstādātāji ir pāris tādi galvenie jautājumi punkti, kas būtu jāiekļau šajā ziņojumā, bet aicinu vēlreiz nepierakstīt eh, lapas puses, daudz lapas puses ar punktiem un komentāriem, kas eh, nav būtiski vai transporta sektoram vai pilsoņiem. Kurz uz pirms dot komisijai vārdu īsu kopsavilkumu. Tātad mums vajadzīga paškritika. Pēc četriem gadiem mēs pārstrādājam lietas, kas ir sasniegts, kas nē un kāpēc nē. Nepieciešama analīze par to, kādēļ atsevišķas lietas nav sasniegts, jo savādāk mēs tikai atkārtosim kļūdas un nekas nemainīsies. Tāpat tika norādīts, kā pieaugošs e, izmešu apjoms būs e, transporta e, nozarē, kāpēc e, citās nozarēs ir panākts samazinājums ar miljārdu lielām investīcijām, bet transportā nē. Es at, e, atceros arī, ka tika e, ilgtermiņa mērķi formulēti 2030. un 50. gadam, un mēs kā parlaments sacījām, ka otro, trešo soli nevar spērt bez pirmā. Uh, un prasījām līdz 2020. gadam sasniegt 20% samazinājumu, eh, salīdzinot ar 1990. gadu, eh, kas ir sasniegts, kas nē un kāpēc nē, kur ir problēmas, un tas varbūt ir tas eh, svarīgākais, nevis skaisti formulējumi un mērķi. Un, protams, arī negodīgā konkurence, kas dod priekšroku tiem, kas kaitē videi un uh, tie, kas vēlas ievērot visus noteikumus, tiek nostādīti neizdevīgā uh, pozīcijā. Tāpēc ir nepieciešama analīze un, protams, priecājamies arī par tām lietām, kas ir sasniegts, bet ko komisija vēlas darīt, lai to nākotnē mainītu. Lūdzu, vārds Eiropas komisijai Onīdis kungs laikam, ja nekļūdos. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Ko komisija darīs Iespējams, ka tā paņems visu, ko tā varēs no šī ziņojuma. Mēs ārkārtīgi novērtējam šo referenta devumu. Tas nāk īstajā laikā, jo mēs esam tikko uzsākuši šo izvērtēšanas procesu. Tātad, cik tālu esam tikuši saistībā ar balto grāmatu, kas ir izdevies, kas nav īpaši labi izdevies un ko vajadzētu uzlabot. To arī komisārs, man liekas, ir centies vairāk kārt nodot jums, jo mēs nekādā gadījumā necenšamies no jauna visu izdomāt. Protams, jāuzmanās, lai neizliet bērnu kopā ar ūdeni no vanniņas, bet katrā ziņā šī pasākuma ietvaros mēs neizvirzam jaunus mēneš, mērķus un tāpat arī nemainam fundamentālos pamatprincipus, kā piemēram ar to, ka nedrīkst ierobežot mobilitāti, ka mobilitāte ir jāveicina, bet, protams, nodrošinot ilgspējīgu mobilitāti. Un ka nepieciešams konsolidēt pamata pamatu transporta politikā iekšējā tirgū. Man bija prieks dzirdēt tik daudzus kolēģus, kas šodien pauda uh, Um, sapratni par šo fundamentālo aspektu, ka nevajag iet daudzos dažādos jaunos virzienos, bet jākonsolidē to, kas jau pastāv, kas ir, un jānodrošina, lai mēs atbilstoši īstenotu spēkā esošo regulējumu. Vēl vairāk aspektu, kas izrietē no šīs dienas diskusijām, un īpaši, uh, kur mēs gribētu tālāk ar jums sastrādāties, minēšu varbūt vissvarīgāko no sākuma par šo cilvēku iedzīvotāju dimensiju vai lietotāju dimensiju, ka vairāk ir jāskatās tieši no lietotāju skatījuma. Tāpat eh, jāskatās, kāda ir lietotāja vai patērētāja paradumi, arī šādu atsauci dzirdēju vairāk kārt. Bet jādomā arī par strādājošiem, jādomā par darba iespējām, par darba vietu kvalitāti, Un uz to tieši jāliek liels uzsvars. Un viena dimensija, un tā ir tā dimensija, kuru mēs tā kā palaidām garām šajā Baltijā grāmatā, un tam mēs tagad gribam pievērst lielāku uzmanību transporta politikā. Otrs aspekts, daži no jums uh, pauda uh, savu frustrāciju par alternatīvām degvielām, par tur, nodrošināto lēno progresu mēs jau iepriekšējā sasaukuma laikā gribējām uh, virzīties uz priekšu, varbūt nepietiekami tālu. Un tieši energoefektivitātes jomā, piemēram, mums ir nepieciešams panākt ko vairāk. Mēs gribam, lai būtu tāds spēcīgs uh, transporta sektors, energo, enerģētikas savienības uh, kontekstā, pie tā strādāsim tālāk un centīsimies uzlabot situāciju. Trešais aspekts - infrastruktūra. Te arī dzirdējām mm, tādu pamatotu kritiku. Mēs ļoti daudz uzmanības pievērsām jaunai infrastruktūrai un ne tik daudz eh, domājām par eh, esošās infrastruktūras uzturēšanu un eh, attīstību. Arī šis signāls mm, tiek ņemts vērā. Nemaz nerunājot par Eh, šo jauno uzsvaru punktu uz jauniem finansēšanas veidiem, uz eh, jauniem inovatīviem finansēšanas instrumentiem. Mums, man liekas, vakar par FC bija ļoti labs debats. Mm, domāju, ka mums izdosies to uzlabot. Bet tāpat arī par jauniem finansēšanas eh, veidiem, lai nodrošinātu labāku cenu infrastruktūras izmantotājiem. Un, kā jau dažnājums norādīja, lai būtu uh, labāka cena politika attiecībā uz citiem ar transporta sektoru saistītiem aspektiem. Tas ir fundamentāli svarīgi, lai nodrošinātu labu un efektīvu transporta sistēmu. Ceturtais aspekts, kas arī ļoti svarīgs, tas ir loģistikas ķēdes nozīme. Te varbūt eh, jāpaturprātā galvenie spēlētāji, piemēram, ostas, ko eh, minēja eh, trīs no jums. Lielāks uzsvars jāliek uz ostām. Tās tik tiešām ir tāds integrējošs faktors loģistikas ķēdē, un viena no prioritātēm, protams, ir mm, veikt diskusijas par ostu regulējumu. Piektais, piektkārt, izaicinājumu mūsu industriālajai bāzei, tā tad atkal jāliek lielāks uzsvars uz konkurētspēju gan mūsu ražotājiem, tāpat arī pakalpojums sniedzējiem. Mums ir liels prieks, ka Vanderkampa kunga darba dokumentā jau ir ļoti liels uzsvars uz to likt, kas mums savukārt liek tā, nu, ar tādām citādām acīm skatīties uz ne tikai konkurences politiku, bet arī tirdzniecības politiku, kas ir ārkārtīgi būtīgs, būtiski šai sakarā. Nākošais elements pātrinātas inovācijas, arī te vairāk kolēģi norādīja ļoti lielo pātrinājumu dažu pakalpojumu nodrošināšanā un atkal kāda izaicinājuma rodas, attiecīgi mums ir jāpie eh, slīpē regulējošais ietvars, lai nevis ierobežot inovācijas, bet gluži otrādi, lai nodrošinātu vienīgas spēles noteikums eh, dažādiem spēlētājiem. Tā ka te atkal uh, tāds ļoti stiprs uzsvars uz tālāko darbu un visbeidzot šī pilsētu vidas dimensija. Un te man bija prieks dzirdēt, ka daudz no jums uzsvēr, cik svarīgi ir šī pilsētu dimensija. Bet tāds arī būs turpmākajos iniciatīvas ziņojumos par pilsētu vidi. Paldies, un tagad vārds vēlreiz referentām. Danku zier. Ik denk vēl, dat het. Paldies, prieksēdētāji kungs. Manuprāt, Vissvarīgākais, ko vajadzētu atcerēties no šās dienas debatēm, secinājums izvērtējot, ir tāds, ka mēs nevēlamies tādu mikšļu veida, muslu veida dokumentu. Bet eh, runājot par eh, šos baltās grāmatas eh, dokumentu saturu, tad šeit vēlētos pateikt kolēģim, kurš jau ir aizgājis, tā tad eh, viņš teica, ka mēs esam pārāk ambiciozi dekarbonizācijas eh, jautājumu un noskaidrošanā. Delīkungs savukārt teica, ka mums ir jābūt reāliem transporta politikas veidošanā Eiropā. Ko tad īsti darīt? Tā jau vienmēr ir sava veida dilemma, kas, ar ko sastopās ik viens referents Eikfud kungs teica, ka uh, ilgtspējība varētu būt kā problēma, kā izaicinājums, kas ir jārisina transporta nozarei. Izaicinājums tādā ziņā, ka ilgtspējīgi noteikti saskars ar inovatīvu risinājumu ieviešanu dzīvē, bet es vēlētos uzsvērt ko citu. E, mašīnas turēšana īpašumā ļoti daudziem cilvēkiem, kā rietum tā austrum Eiropā, ir neatkarības un panākuma simbols. Ja mēs vēlamies eh, pilsētās redzēt tikai un vienīgi publisko transportu, mēs nevaram, ņemt vērā, mēs nevaram neņemt vērā cilvēku psiholoģiju. Bilbao kungs to jau pieminēja, Hertoga kungs to arī pieminēja, ka eh, ļoti daudz kas Eiropas uh, transporta sakārtošanā sastopas ar problēmām Eiropas eh, dalību valstu līmenī. Eiropas līmenī mēs jau varam pieņemt brīnišķus risinājumus, bet ja dalību valsts to saplosīs, tad tur nekas pāri nepaliks. Tātad atkal atgriežamies pie jautājuma par kopīgu sadarbību ar komisāru un eh, komisiju un padomi. Gutar kunga teiktiem piekrīt pilnībā, tomēr vēlētos paturēt savas domas, sakot, ka uh, ja mēs vēlamies izveidot astoņās, ietvert astoņās lapās Eiropas transporta politiku, tad, manuprāt, tas nav daudz. Kolēģi, pasakos pilnīgi visiem par e, ieguldījumu, un nākamnedēļ mēs būsim pabeiguši uzmetumu un nosūtīsim tulkošanai. Paldies! Paldies, un uh, vienkāršota versija par Gētas citātu varētu būt, ka mazāk ir vairāk. Lai nu kā esam nonākuši pie noslēguma šīm debatēm, e, tātad 13. 14. aprīlis ir e, ziņojuma projekta prezentēšana, grozījumiem termiņš 20. aprīlis un balsošana TRAN komitejā 28. maijā, balsošana plenārsēdē šī gada jūlijā. Ejam tālāk. Nākamais e, jautājums ir tas, ko mēs esam mācījušies no 2014. Eh, gada komisāru uzklausīšanas jomā izveidotām procedūram praksēm. Es esmu re, pats arī referents. Šefkovičs kungs eh, tika uzklausīts, tur bija tik ļoti pozitīvi uzklausīts, un tālāk bija pēkšņi otra noklaus, uzklausīšana, uzrakstīju vēstuli Junker kungam, nekāda atbild nesaņēmu vēl šodien, tāpat arī Šulca kungam rakstīju vēstuli, arī tur es nesaņēmu neko, izņemot apstiprinājumu, ka vēstuli saņemt. Tad, acīm redzot, ir jāraksta ziņojums komisijai, norādot, ko var uzlabot. Pavisam īsi komisijas izveide aizķērās, tur bija laika grafiks, kurā netika ņemts vērā. Tas, nu, tik tiešām es lūkšu jūs, ja jūs vēlaties sarunāties, ejiet ārā no zāles. Tā, tā nevarēs tomēr. Tātad laika grafiks bija tik eh, spraigi sastādīts, it kā bija paredzēts, ka visi komisāri tiks uzreiz apstiprināti, kaut gan pagātnes prakse liecināja par ko citu. Tāpat arī bija problēma ar to, ka bija jāņem vērā arī eh, tas, ka ir nepieciešams lielāks eh, sieviešu skaits komisijā, bet bija arī problēmas ar šo jautājumu. Līdz ar to es ierosināju tās, ka dalību valstis varētu Ehm, nominēt divas personas, vismaz viena sieviete, lai būtu no katras valsts nominēta. Un 1. Ehm, novembrī bija plānota komisijas apstiprināšana, tātad viņai bija jau jāsāk strādāt, bet eh, laika grafiks bija ļoti saspringts. Eh, Atcīm redzot, eh, līdz decembrim, decembra vidum iepriekšējai komisijai būtu jādod iespēju strādāt, lai nebūtu tik liels spiediens momentā apstiprināt visus kandidātus. Un, Protams, arī uzlabojumi procedūrai, Violetai Bulcai, kas tikai pirms četrām dienām eh, uzzina, ka viņa būs transporta komisāre, nu tas nav godīgi arī pret citiem, eh, salīdzinoši, kas zināja daudz agrāk, eh, tātad tas nav godīgi pret viņu. Protams, viņai nāca par labu tas, ka viņa varēja sekot Šefkoviču uzklausīšanai, bet pie paša procedūras tomēr ir kaut kas jāmaina, nu ceru tā lieta. Eh, priekšsēdētāja konference mums noteica, kā jāveic uzklausīšana komitejā. Mēs tad eh, plānojam, kā rīkoties, eh, panācām vienošanos, un tad pēkšņi priekšsēdētāja konference mums nosaka, jādara tā un tā. Es tomēr vēlētos līdzlemšanas kaut kādas tiesības, ka katra komiteja var lēmt pati. Ja mēs esam nonākuši pie, pie labākā risinājuma, nu tad to vajadzētu risināt. Nu labi, tagad vārds citiem. Vim! Paldies, priekšsarētāji! Paldies eh, arī par eh, godīgo, bet kritisko pieeju, kur izvēlēties. Eh, tas ir labi, ka mēs transporta komitē esam šo jautājumu uzlikuši uz papīra, tā teikt. Tas iesniedz arī dažus komentārus lai varbūt e, mazliet e, nepersonalizētu tik ļoti šos jautājumus, jo nav jau tik svarīgi tieši Bulc un Šefkovičs kā tāds, bet e, paši notikumi, bet varu apsolīt, ka nākamajā reize mēs nekļūdīsimies tāpat kā šoreiz. Tas varbūt ir saistīts ar pašu sistēmu, ir šī spriedze starp uh, Eh, kreisiem un labiem spēkiem un centrālajiem un tad vīriešu sievietes. Šis dokuments varētu būt eh, labs, lai mēs varētu mācīties no kļūdām un neatkārtot tās, bet, manuprāt, procedūra komisāru nominācijai ir īpaša procedūra. Eiropas Tautas partija vēlētos lielāku uzmanību pievērst dehontu punktu sistēmai. Bet, protams, mēs vēlamies arī, lai mazākām grupām ir iespēja runāt, bet redzēju vienā uzklausīšanā, ka uh, viena un tā pati persona runāja trīs reizes. Izmēls Ertuks tālāk pēc tam Džekija Fosteri. Pavisam īs komentārs, Džekija eh, Foster saka. Tas ir, mēs tiešām nonācām ļoti sarežģītā situācijā. Yeah. Well, he, you could never be accused. You could never be accused of being wishy-washy, could you? No, eh, ne, nevar taču jūs apsūdzēt, ka jūs eh, neesat pietiekami konkrēti. Tātad nekas, nekas, es biju arī eh, vidas komitejā. Tātad nebija īsti godīgi pret eh, komisārs kandidāti šī situācija. Tā ir eh, liela problēma. Mēs sākotnēji nevarējām iztaujāt šos komisāru kandidātus. Tagad esam tālu pavirzījušies uz priekšu. Lūksu kundze bija trīs vai četras dienas, lai sagatavotos eh, stāties priekšā komitejai. Es domāju, ka šie problēmas bija abās pusēs. Manuprāt, ir jāuzsver, ka jāsaka jā, tas, protams, ir dalība valsts, eh, kas izvirza kandidātu komisāra amatam, un vajadzētu vairāk varbūt strādāt aizkulisēs, pirms mēs nonākam līdz šim posmam. Jo izņemot, ja kāds nokrīt eh, mīris, ko es nevienam nenovēlu, tad eh, tu, lai ne, komisija, eh, komiteja nenostādītu šādā pozīcijā. Es piekrītu tam, ko Vandekāpa kungs sacīja, ka atsevišķās komitejās vien tā, viens un tās pašas personas runāja atkal un atkal. Un tad, un tad viens un tas pats kolēģis trijās komitejās, un, un tādā veidā it kā tiek apiet visu sistēmu. Jā, komisāri ir atbildīgi par plašāku jautājumu klāstu nekā tikai vienā komitejā, bet vienkārši tas kā novērojums. Paldies, Gezīne Maisner, tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu angliski, jo eh, Teličkas kungas vārdā es sniegšu kādus komentārus, viņš pat nevar būt šeit, un tāpēc nolasīšu kā ēnu referents, e, es uzskatu, ka šis ir salīdzinoši labs un līdzsvarots ziņojums, ieskatēti ir svarīgākie punkti. Pilnībā piekrīt pirmajam punktam, kaut arī uzskatu, ka ir jānosaka e, tādi termiņi, kas ņemtu vērā iespēju noraidīt komisāru e, kandidātu Man ir e, atšķirīgs viedoklis nedaudz otrajā punktā, kuras uzskata, jā, kandidātam ir jābūt e, iespēja izvēlēties, vai, e, lai varētu nodrošināt dzimumu līdzsvaru. Tomēr mēs nedrīkstam diktēt dalību valstīm, kas viņiem būtu jāizvirza. Tas ir attiecīgās dalību valsts ziņā. Un komisijas priekšsarētājs ir tas, kurš var uh, Uh, izvēlēties. Un tādējādi ar ierosinātu sistēmu mēs neļautu, nepieļautu situāciju, kurā, piemēram, divas uh, sievietes kā kandidāts tiek izvirzīts. Varbūt formulējums varētu būt vismaz viena sieviete no kandidāta no katras valsts. Ir labi, ka ir uh, liberāli, jo savādāk mums nebūtu deviņas komisārs. Turpino ēnu referenta komentārus. Trešajā punktā esmu nedaudz skeptiski noskaņots ar īpašo lomu, kas ir piešķirta priekšsēdētāja konferencei. Un man pietrūka prasība demonstrēt programmas prioritātes. Bet, kā es sacīju, kopumā esmu apmierināts ar eh, šī ziņojuma projektu un ierosināšu dažus grozījumus eh, saskaņā ar to, ko jau tikko uzskaitīju. Paldies! Bruno Golnišs. Merci beaucoup, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, no šī jautājuma par eh, komisāru uzklausīšanu gribētu varbūt sasaistīt ar šīs dienas darba kārtību. Ir eh, paredzēta Bultas kundzes uzklausīšana un tā notiks aizslēgtām durvīm, tikai koordinātoru klātbūtnē, un ja mēs eh, saprotam, ka tad eh, pie grupām nepiedarāšie deputāti nevarēs piedalīties. Es eh, saprotu, ka jā, mums ir diskusija punkts, protams, ne ar jums personīgi, bet gribētu teikt varbūt ar parlamentu vairāk parlamenta iestādēm struktūru par to, uh, Vai tad, ja mēs esam pie grupām nepiedaroši deputāti, mēs varam piedalīties koordinātors sanāksmē, kurā ir administratīva loma? Uh, nu, jautājums ir diskutējams, bet ņemot vērā, ka ir paredzēta komisārs uzklausīšana, mēs tad nesaprotam īsti, kādā veidā un kāpēc pie grupām nepiedarošie deputāti tiktu izslēgti. Un tā, jāsaka, ir diskriminējoša attieksme. Man vismaz tā šķiet, kas neļauj mums arī mums veikt savu kontrolas uh, funkciju no Eiropas parlamenta puses. Paldies! Thank you. Thank you. Es bedanke mich ja für den. Jā, paldies par uh, ļoti paplašinātu izklāstu par manu ziņojumu, kaut arī Bults kundze nāks vēlreiz, uh, tā nebūs viņas uzklausīšana, bet gan viņa, viņa sniegta atskaite un koordinātori tur piedalīsies. Jums nav koordinators, jo jūs neesat eh, politiskā grupa, tā jau ir jūsu problēma. Un tieši tādēļ tas ir noteikums visās um, komitejās, ka šajā sanāksmē piedalās eh, jūsu sekretariāts, bet deputāti, kas nepiedara politiskajām grupām, nevar piedalīties. Tāds ir formulējums visām komitejām, un tur es neko nemainīšu. Bet eh, izņēmu kārtā došu jums vēl iespēju izteikties. Paldies priekšstādātāji, bet šis ir tāds unikāls uh, gadījums. Eh, man ir 30 gadu parlamentārs pieredze un nekad neesmu pieredzējis, ka uh, asistenti drīkst piedalīties, bet deputāti, zinām, deputāti nedrīkst. Tas man šķiet pilnīgi neticams risinājums. Uh, lai nu ko jūs teiktu, ka. Jūs varat piedalīties ar iespēju, teiksim, bez iespējas izteikties, tas arī būtu iespējams. Nu, labi, arī tas rada zināmas diskusijas, to varētu apstrīdēt, bet teikt, ka jūs nedrīkstat klausīties, bet jūsu asistenti drīkst, tad, nu, priekšsēdētāji ir viss cieņu pret jūsu posteni un personu. Jāsaka, ka tas ir vienkārši nožēlojami. Es saprotu, ka jūs to nevarat pieņemt, bet es tur neko nevaru mainīt. Tas ir lēmums, kas ir pieņemts priekšsēdētāju konferencē, un pat komiteju priekšsēdētāju konferencē ir tikai ieteikuma raksturs. Ja jums izdosies to mainīt, visu cieņu, bet šobrīd man tas nav iespējams eh, izdarīt kādus eh, izņēmums. Tātad vēl pavisam īsi. Ar nepacietību gaidu grozījumus. Termiņi ir 19. marts, ceturtdiena balsošana komitejā 14. aprīlī, AFCO komitejā 5. maijā un balsošana plenārsēdē maijā. Tātad. Līdz ar to esam šobrīd nonākuši līdz prezentācijai no Eiropas Investīcija bankas. Janders kundze ir šeit, Un mēs, protams, priecājamies, ka esat ieradusies un pavisam īsi pastāstīsiet mums. Esam jau daudzās diskutējuši eh, par to, cik svarīgi ir šī jautājuma sveicināt. Eh, esiet sveicināti mūsu komitejā un uzreiz došu jums vārdu. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Paldies priekšstādātāji, liels paldies, ka uh, devāt mums iespēju šodien sniegt šo prezentāciju. Mani sauc Maitent un um, mani lūdza uh, sniegt šo prezentāciju par transportu lendingu un kā mēs veicam projektu novērtēšanu. Es esmu, man šeit blakus ir mana kolēģa Marija, kas arī uh, ir sekojusi uh, diskusijām EFSI ietvaros, tā ka, ja es būs jautājumi par šo tēmu, tad arī es ceru, ka viņi varēs palīdzēt uz tiem atbildēt. Tā tad. Šajā slaidā ir runa par to, ko mēs darām aizdevumu jomā transporta uh, ziņā ka Eiropas Savienības banka, Eiropas centra, investīcija banka, tā ir sava investīcija politikas mērķa transporta jomā. Mēs uh, vēršam uzmanību uz trīs galvenām jomām. Tā ir izaugsma nodarbinātība, kas uh, saistās ar Trans-Eiropas tīklu pabeigšanu, izveidošanu, nākamais ir ekonomiskā un sociālā kohēzija un visbeidzot, bet mazāk svarīgi, mūsu loma ir arī atbalstīt vides ilgspējību un klimata rīcības politiku Eiropas Savienībā. Te labajā pusē jūs redzat grafiku, kurā ir parādīts, cik eh, svarīgs ir, eh, mm, cik svarīgi ir aizdevumi transporta jomā investīciju bankā. Te mēs redzam, ka tā ir liela daļa. Investīcijas transportā ir 20-25% no visu kopējā aizdevuma apjoma investīciju bankā un transporta projekti tie ir ilgtermiņa projekti, un mēs esam bankas nodrošina ilgtermiņa finansējumu. pārlec pārvienam slaidam, bet uh, labi, aplī, ap, aplūkojot šos galvenos sektors, kuriem izsniedzam aizdevumus, jūs redzat, ka vairāk kā 50% mūsu uh, aizdevuma aiziet uh, dzelzceļiem un pilsētu transporta projektiem. Un pie tā es vēl atgriezīšos. Te jūs redzat, ka pēdējo desmit gadu laikā esam nodrošinājusi apmēram 14 miljārdus eiro. Esam vidēji gadā transporta sektoram. Mēs atbalstām Transeiropas tīklus, ko arī varam redzēt šeit labajā pusē. Jūs arī redzat, ka, protams, summas ir dažādas gadu gaitā un redzam arī krīzes rezultātu ietekmi. Redzam, ka esam aizdevuši mazāk pēdējo pāris gadu laikā un ir skaidrs, ka dalība valstis arī samazina, palielina savus projektus. Mums ir mazāk megaprojektu mūsu apstiprināto projektu sarakstā nekā agrāk ir bijis un ir arī mazāks projektu skaits, kas tiek virzīts uz priekšu. Uh, aizdevuma transporta politikā. To nosaka mūsu nu, aizdevuma politika, ko apstiprināja 2011. gadā. Tas balstās uz uh, Eiropas uh, komisijas 2011. gada balto grāmatu tās principiem. Tā bija pirmā politika, ko EIB pakļāva publiskām konsultācijām, un mēs saņēmām tādu labu reakciju. Kāda pieeja tad mums ir transporta sektorā? Mums ir šī multimodālā pieeja, lai optimizētu uh, savu devumu varam uh, finansēt dažādas transporta veids, bet dodam priekšroku vides ziņā ilgspējīgiem transporta risinājumiem. Gaisa un ceļu transporta sektorā tas nozīmē, esam ierobežotāki, mūs ierobežo tas, ka šajās jomās varam uh, finansēt projekts, kas uh, iekļaujas tikai Transeiropas tīklos vai arī kohēzijas uh, jomās. Un uh, bez tam nepieciešams, lai šiem projektiem būtu augsts tas ekonomisks atdevs koeficients, un pie tā es arī vēl atgriezīšos vēlāk. Mums ir arī specifisks prasības dažādiem sektoriem, piemēram, nevaram atbalstīt uh, pilsētu projektus, ja tie neietilpst uh, integrētā urbānās attīstības plānā. Un tāpat ir specifiski kriteriji, lai atbalstītu ceļu projektus un um, īpaši veids, kā mums jāizvērtē drošības uh, aspekts šajos ceļu projektos. Protams, mēs nodrošam atbilstību visām Eiropas Savienības direktīvām, tas eh, pat īpaši nebūtu jāpiemina, bet tas attiec uz visiem mūsu finansētiem projektiem. Tālāk, aplūkojot detalizētāk mūsu projekts, man šķiet, ka tas varētu būt jums interesanti. Esam iesaistīti visās projekta cikla fāzēs, sākot no paša sākuma līdz eh, uzraudzīšanai. Kā mēs eh, panākam projektu, kā to apstiprinam? Dažkārt mums ir projektu veicinātāju lūgums, citreiz strādājam ar šo projektu veicinātāju pirms tam, un eh, veicot kādu projektu uzraudzību, mēs jau domājam, kādas projekts mēs varētu uzņemties tālāk. Un bieži vien tā ir transporta sektorā, kad mums ir eh, jau tādi šo projektu veicinātāji, kuriem esam sastādājušies iepriekš pirmkārtām atbalsta tiesīgums. Daži projekti vienkārši nevar saņemt šo finansējumu no EIB, tie nav atbalsta tiesīgi. Tāpat esam izslēguši konkrētus sektorus no šī finansējuma. Kad pirmā pārbauda ir veikta, tad iesūtam visus projektus starp dienestu konsultācijām Eiropas komisijā. Pēc tam notiek izvērtēšana Parasti ir trīs eh, cilvēki, kas eh, izvērtē, pārnātos ar veicinātājiem, tad ir finanšu cilvēki ir iesaistīti, aplūkojam ekonomisko pamatojumu projektiem. Tas ir ļoti būtiski, lai mūsu finansētie projekti būtu dzīvotspējīgi un eh, lai tie arī dotu labumu sabiedrībai aplūkojam, cik tehniski izpildām ir projekti, vienmēr inženieris ir mūsu projekta grupas e, sastāvā, un, kā jau es iepriekš teicu, protams, arī due diligence e, process tiek veikts, e, aplūkojam vides, sociālos un citus aspektus. Šīs novērtēšanas ietvaros mēs sastrādājamies ar veicinātājiem, skatāmies, cik īstenojams ir projekts, jo nav nepieciešamība finansēt projektus, kas netiks īstenot vai kurus nevar īstenot, tā ka tas ir ļoti svarīgs aspekts mūsu novērtējumā. Tāpat arī aplūkojam to, kā šis projekts gal galā tiks izmantots, tātad operatīvā fāze kāda būs. Ja mums ir tāda sajūta, ka šis veicinātājs ir vājš, mēs varam piesaistīt tehnisko palīdzību, lai šim veicinātājiem palīdzētu projektu virzīt uz priekšu pēc iespējas labāk principā mēs cenšamies novērtēt eh, projektu risku, eh, paredzēt eh, dažādus faktorus, kā jau es teicu, lai palīdzētu šiem projektu veicinātājiem izpildīt projektu un sadarbojamies, protams, arī ar šo kontraktuālo līgumu slēdzēju daļu dažādiem nosacījumiem, tur mums arī atkal juristi palīdz, tātad, lai mēs varētu nodrošināt projektu izpildi, kā tas būtu vajadzīgs. Protams, tāpat laikā mēs skatāmies, cik uzticams ir šis veicinātājs, kāda ir viņa vēsture. Ja mūs tas viss apmierina, tad mēs tālāk pārnesam šo tēmu uz vadības komiteju un tālāk uz um, direktoru valdi. Tad, kad projekts ir izgājis, varam parakstīt aizdevumu un sākas uzraudzības fāze. Un kā jūs varat iedomāties, šī uzraudzības fāze transporta projektiem var būt diezgan tāda smagnēja. Tālāk, kādi ir galvenie faktori, veicot novērtēšanu, kā es teicu, neatkarīgi projektu kvalitātes izvērtēšanu, to veic sektora eksperti. Mums ir sektora eksperti, kas strādā tikai transporta sektorā, bet viņi darbojas eh, visos reģionos, kur mums ir mandāts, un viņi ir inženieri un ekonomisti, un es domāju, ka tas ir liels, eh, tāds svarīgs eh, bankas elements Mēs viņus iesaistam arī due diligence uh, pētījumu veikšanā. Viens uh, jautājums, kas mums tiek uzdots, vai mēs uh, veicam tādu pašu izvērtējumu visiem projektiem, un tā tik tiešām ir gan parastiem aizdevumu projektiem, un tāpat arī EFSI projektiem, tātad due diligence būs vienāds šis process. Savā due diligence vai padarināts izpējas procesā mēs skatāmies, kāda ir labākā prakse konkrētajā nozarē, lai to mēs varētu izdarīt. Mēs arī izvērtējam projektu izmaksu un uh, ieguvumu aspektu, skatāmies, cik pieprasīts ir šis projekts un kādas ir izmaksas puse. Mums ir uh, datu bāzes ar dažādiem izmaksu kritērijiem un mums jau ir diezgan liels ieradums skatīties uz šiem projektiem šādā veidā un uh, arī pieprasījuma rādītāji ir izmērāmi. Un vēl viena lieta. Diezgan bieži projektu veicinātāji ir ļoti optimistiski par savu projektu un uh, viņiem ir tendenciāls skats uz uh, cipariem, tā ka mēs šos pieprasījuma ciparus uh, paliekam uz leju, izmaksu ciparus parasti paliekam uz augšu, tātad tādā veidā mēs veicam šo džildzins padziļināto izpēti. Tātad skatāmies, kā tas atbilst mūsu modeļiem, mūsu izmaksu ieguvumu analīzei, mūsu bankām. Mums pašiem ir savu modeļu, kā mēs izvērtējam, vai galu galā mēs domājam, ka šis ir pareizais, īstais tehniskais risinājums, vai projektu vajadzētu tā teikt samazināt, vai arī tik tiešām reāli ir pieprasījums eh, pēc šī projekta un eh, tehniskais risinājums ir atbilstošs. Izmaksu un iegumu analīze arī ir iestrādāta, arī kāda man footprint projektos, eh, kas aiziet uz mūsu direktoru valdi. Un tur ir runa par um, siltumnīca gāzu izmešu samazināšanu, tātad arī visi šie aspekti tiek iekļauti cenu aprēķinos. EIB ir uh, izstrādāt stratēģiju, ko mēs arī atvērām publiskām konsultācijām, kas varētu būt interesanti arī jums, jo transporta sektors, protams, ir ļoti svarīgs arī šajā ziņā. Tālāk, uh, projekts skrīnings, uh, izskatīšana, to visu esam iekļāvuši tādā lietā, ko saucam par value added methodology, tātad pievienotās vērtības metodoloģiju. Un uh, Te mēs izmantojam labāko praksi. Tā balstās uz trīs tādiem pīlāriem. Pirmais pīlārs ir kvalitātes izvērtējums projektam. Tā tad ir reitings, projekta kvalitātes reitings. Otrais pīlārs ir, cik labi šis projekts iekļaujas Eiropas Savienības kopējos politikas mērķos. Un trešais pīlārs, kāda ir Eiropas Investīcija bankas, kāds ir tas tās devums šajā projektā. Tātad šādā ietvarā mēs izvērtējam projektus un atbilstoši šiem kritērijiem arī tad veicam šo projektu novērošanu. Esam izvērt, izveidojuši tādus rezultātu uzraudzības indikātors, kas nozīmē, ka principā mēs skatāmies, kāda ir projekta pamata ietekme, kāds ir rezultāts, kāds ir devums, un tas attiecīgi tiek tālāk izmantots eksposti analīzē un novērtējumā, un tas mums ir ļoti noderīgs uh, instruments veicot monitoringu. Te gribu parādīt, eh, ilustrēt, kā tas viss izskatās um, attiecībā uz transporta uh, sektoru projektiem pagājušā gadā un redzat, ka esam izmantojuši šos indikātors mm, komunikācijas procesā un, kas ir vēl svarīgāk, šī indikātori tiek izmantoti monitoringa nolūkos, uh, tātad, lai mēs redzētu, vai esam panākuši vēlamo un lai to atkal savukārt šo pieredzi izmantot jaunos projektos. Tātad, lai mācītos no tiem projektiem, ko esam īstenojuši līdz šim. Tātad daži piemēri pirms es noslēgšu savu prezentāciju gribu parādīt, ka, protams, ir daudz dažādi projekti, kuros iesaistāmies. Esam ļoti iesaistīti Transeiropas eh, tīklos, un te ir viens projekts, kas eh, tiek īstenots Spānijā, dzelzceļa projekts Spānijā, eh, projekts, kas tika apstiprināts pagājušā nedēļā, tas ir Londonas urbānās mobilitātes plāns, Tur esam iekļaujuši pat uh, tādus kārtīgus velo ceļus, velo ielas. Un vēl attēls no projekta, ko uzsākām pagājušā gadā, tas ir uh, kuģu uh, modernizēšana, tas attiec uz Baltijas jūru, arī dažiem citiem reģioniem. Kā jūs redzat, ir ļoti dažādi projekti, kuros mēs esam iesaistījušies dažādos sektoros. Uh, noslēguma ziņā gribētu teikt, Tātad kādas tendences mēs EIB novērtējam aizdevuma ziņā? Tā kā mūsu transporta politika, no šīs transporta politikas 2011. gadā mēs redzam, ka šis aizdevuma portfels kļūst tāds uh, uh, tīrāks, uh, zaļāks. Mēs to nedaudz uh, novirzam no ceļu un aviācijas projektiem. Tāpat arī, ko esam novērojuši, skatoties uz nākotnē, paredzējumiem, apstiprinājumiem, projektiem, uh, darbosimies pie transeiropas tīkliem, Un liksim īpašu uzsvaru, ir īpaši dalība valstīs, uz esošo tīklu atjaunošu rehabilitēšanu, lai varētu izmantot labāk jau esošos tīklus. Un mums jau ir vairāk projektu par viediem transporta risinājumiem, par eh, satiksmes pārvaldības sistēmām, protams, RTMS eh, e paliek mūsu projekts ļoti svarīga sastāvdaļa un arī tas turpināsies nākotnē. Turpinot investīcijas dzelzceļa projektos pēdējā laikā mums ir bijusi iespēja iesaistīties, eh, teiksim, projektos saistībā ar alternatīvām degvielām, elektromobilitāti. Tur īpaši daudz projektu vēl nav bijuši, bet katrā ziņā šī joma mums šķiet interesanta nākotnē. Un eh, tad vēl pēdējais slaids, un pēc tam beigšu. Uh, Gribēju norādīt, ka, ka šajos laikos, kad ir mazāk resursu, ir ļoti svarīgi šos uh, resursus vērst uz tādiem labiem, viediem projektiem, pamatotiem projektiem, un to mēs, protams, daram aplūkojot, izvērtējot individuāls projekts un skatoties, kuri un kādi tehniskie risinājumi vai tie uh, tiešām būtu atbalstām no mūsu puses. Protams, mums ir jāizvirz prioritātes, arī sistēmas līmenī Eiropas komisija te ļoti labi pastrādājusi attiecībā uz Trans-Eiropas tīkliem, un mums ir ļoti labs eh, plānošanas ietvars jau pieejams Eiropas Savienības līmenī, kas ir daudz labāks nekā esmu redzējis citās pasaules daļās. Tā ka tāds skaidrs signāls, ka mums jāskatās uz projektu saskaņotību, nevajag, teiksim, būvēt milzīgu maģistrāli, ja nepieciešams vienkārši ceļš vai šoseja, un tas katrā ziņā ir tāds loģiskāks arī mūsu resursu izmantošanas princips. Vēl viena lieta. Dažkārt mēs pieredzam, ka mūsu projekta veicinātāji ļoti vēlas īstenot projektu ātri un riska izvērtēšana nenotiek atbilstoši un mūsu pieredze rāda, ka arī problēmu paredzēšana, plānošana ir ārkārtīgi svarīga, tīpaši tādiem lieliem infrastruktūras projektiem. Un visbeidzot, un kas ir nemazāk svarīgi, protams, jānodrošina, lai mūsu projekti, jo tie ir ilgtermiņa projekti, lai tie būtu ilgtspējīgi tālākā nākotnē. Eh, tas arī ir viss. Paldies vēlreiz, ka var runāt jūs komitejas priekšā un labprāt atbildēšu uz jautājumiem, ja tādi būs. Paldies. Jā, yeah, thank you very much. Jā, liels paldies par šo ziņojumu. Vims Vandenkams. Uziet, danku zier. Paldies, eh, priekšsēdētāj kungs. Mans eh, kolēģis Markus Pīpers noteikti arī vēlēsies izteikties bet eh, tagad eh, runāju es. Eh, manuprāt, pozitīvais jūs teiktajā ir tas, ka pēdējā laikā apklaušanāšana rāda, ka investīcijas dzelzceļos un klasisko infrastruktūru uzturēšanas izdevumi ir vismaz iepriekšējā līmenī, un tas tiešām ir vērtējums pozitīvi. Tomēr parlamentā mēs nespējam beigt diskutēt par FC finansējumu, rašanu. Un es nedomāju, ka varbūt jums būtu jāuzdod paši grūtākie jautājumi pasaulē, un tomēr jautājums, kas man nomoka. Kāda ir saikne starp Eiropas komisijas paveikto un parlamenta darīto? Jūs pieminējat, piemēram, TNT projektus, bet uh, ir viens jautājums, kas ir pārobežs. Tā saucamie TNT koridori gandrīz vienmēr ir pārobežu projekti. Un, eh, protams, eh, es vēlos, lai Londonā būtu labi um, riteņbraukšanas celiņi, bet vai tad um, nevaram mēs izvēlēties subsidiaritāti? No TNT viedokļa raugoties un arī no CEF viedokļa raugoties, varbūt jūs varētu pateikt, kāpēc jūs atbalstat tieši Londonas velosipēdistus. Un uh, cits uh, moments šajās diskusijās, kā apvienot dažādu fondu līdzekļus viena projekta izmantošanā. Jūs pieminējat Eiropas investīcija bankas līdzekļus, bet eh, ir arī privāta nauda pieejama un arī valstu finansējums dažādiem eh, projektiem. Jūs runājat par tā saucamo mākoņu finansējumu, bet varbūt, ka var viss tiešām sapludināt vienā katlā vai finansējuma E, paņemšanai ir nepieciešamais elastīgums. Paldies, e, nākamais e, Ertuga kungs. Vispirms paldies arī no manas puses. Mēs tik tiešām priecājamies, ka Eiropas investīcija banks ir šeit un ka jūs vispār pastāvat. Un tas, cik svarīgi ir jūsu loma, ir arī skaidri parādīts jūsu prezentācijā un jūs minētais piemēros. Man ir vesela virkne ar jautājumiem, ceru, ka ne pārāk daudzi, tie nav tik sarežģīti, bet lai būtu labāka izpratne tādiem cilvēkiem kā mums, kuriem ikdienā šādu darbu nav. Jūs runājat par attīstītājiem, ar to es e, saprotu, acīm redzot, e, projektu īstenotāji, tātad tie, kas gatavu īstenot konkrētu projektu, es pareizi sapratu, jā? Ja? Jūs runājat par metodiku ko es uzskatu par labu, reitingu sistēma ir laba, savietojamība ar Eiropas Savienības mērķiem un EIB ieguldījums. Tātad reitings vai priekšatlase, pirms tas nonāk direktoru padomē, balstās uz punktu sistēmu. Ja tas ir tā, tad kā jūs piešķirat šos punktus? kā to var salīdzināt, ja ir vairāki projekti, e, pēc kādiem kritērijiem jūs šos punktus piešķirat, ja tie ir punkti tiešām, un kā notiek šī priekšatlase, jo tur ir pēc kaut kādiem salīdzināmiem objektīviem kritērijiem tas jādara. Man ir prieks, ka jums ir šī pāreja uz zaļo, tāda pieeja. E, pie pamatnostādēm es biju uh, Eh, referents, mēs vēlējāmies šo oglekļa patēriņa ietekmi, šo carbon footprint arī kā vienu no kritērijiem iekļaut. Un eh, uz, uzsvērām, ka tam ir atlasēji jāspēlē savu lomu. Tālāk arī jautājums līdzīgi kā Vandenkamp kungam. Kā, kā mums īsti to saprast? Eh, mums ir svarīgi vairāki uh, momenti ir aizdevumi no EIB, ir nauda no Eiropas Savienības vai no ES budžeta, vai savādāk tad vēl ir privāti investori un arī tā saucamās projekta obligācijas. Kā tas viss iet kopā, vai to var visu izmantot paralēli un vienlaicīgi? To būtu interesanti zināt arī, lai labāk izprastu situāciju. Ja es pareizi sapratu jūsu sacīto, tad jūsu pakalpojumi ne, ne, pieejams ne tikai uh, jaunbūvēm, bet arī sanācijai. Es atvainojos, saka priekšsētājs, jūs ar savām sarunām traucējat, uh, lūdzu turpiniet. Jā, uh, pēdējais punkts. Ja es esmu projekta attīstītājs, un vēlos veikt infrastruktūras uzturēšanu, sanāciju, vai man ir pieejams tas pats, kas citiem no EIB, līdzīgi kā jaunbūvēm. Un vēl viena lieta. Pēdējais jautājums. Cik liela ir jūsu finansējuma daļa kopējā projektā? Piemēram, man ir projekts, nezinu, 750 miljonu eiro Un, ja es pareizi saprotu, būs kaut kāda privātā kapitāla investori, un tad ar kaut kādu ārējo finansējumu tiek nosekts, tātad ar aizdevumu no jums. Maksimāli, cik drīkst būt jūsu uh, līdzfinansējums? Un vai jūs finansējat arī projekts ārpus Eiropas Savienības eh, trešajās valstīs, jeb šī procedūra paredzēta tikai dalību valstīm Eiropas Savienības iekšienā? Jā, daudzi jautājumi, bet es ceru, ka jūs varēsiet uz tiem atbildēt. Paldies, Gazīne Maisner, tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Tad, kad daudzi jautājumi jau ir uzdoti, tāpēc es varu pavisam īsi izteikties. Pirmkārt, Es pieņemu, ka šī PowerPoint prezentācija varētu arī mums nonākt kā kopija, tas būtu ļoti labi. Otrakārt, man radīja izbrīni, ka pie kritērijiem uh, pirmā lieta ne, nebija tā, kas mums likās tik svarīga - Eiropas pievienotā vērtība. Mēs taču vienmēr sakam, ka mēs ir Eiropas transporta politika, jums uzdevumā ir Eiropas investīcija politika, vai tad Eiropas pievienotā vērtībai nebūtu jābūt pirmā vietā. Tāpēc man tas radīja izbrīnu, ka jūs sacījāt, ka ja e, pilsētu projekti, tad ja ir urban mobility plan, tātad e, pilsētu mobilitātes plāns iespējams kur tad tur ir Eiropas vienotā vērtība. Un treškārt, viens un tas pats process visiem projektiem. Vai tas tā tiešiem ir, jo TNT un CEF gadījumā tomēr ir kriteriji, kurus arī mēs e, noteicām, kas ir jāievēro. Es tad sapratu, ka FC gadījumā ekonomiskais pamatojums būs primārais jo privātiem investoriem ir jābūt gataviem izdot naudu, un kriteriji tad varbūt nebūtu tik stingri. Tas mūs ļoti interesē, jo šobrīd ir ļoti aktīva šī FC diskusija, un mēs ļoti vēlamies, lai Eiropas eh, kopējā transporta telpā šī attīstība notikt. Man, man ir jāiziet ārā, pazvanīt pa telefonu, es atvainojos, ka eh, netik nepieklājīgi rīkošos, bet es jūsu atbildi uh, sagaidīšu. Priekšsētājs, nu, nepieklājīgi tas gan ir, bet, ja jūs iepriekš pabrīdinājāt, tad mēs piedosim. Paldies, priekšsēdētāja kungs, divi jautājumi. Kā jūsuprāt, mēs varētu attīstīt arī privātā kapitāla saistību ar publisko kapitālu šajā jomā, jo visi jau mēs zinām, ka publiskās uh, naudas visam nepietiek, tāpēc mums ir jāpieņem klāt arī privātā. Tas attiecās arī uz daudzām citām jomām, īpaši transportu. Un vēl bez tam es vēlētos turpināt Maisneras kundas jautājumu par šo papildus pievienoto vērtību Eiropā. Vai jūs uzskatiet, ka, eh, ka eh, satiksme var un transporta joma radīt jaunas darba vietas un būt par ekonomisko motoru Eiropā? Karima Delī. Merci, monsieur le. Paldies, priekšstādātāji. Paldies uh, jums par uh, prezentāciju. Man ir vairāki jautājumi. Gribētu saņemt precizējumus. Jūs teicāt, ka EIB līdzfinansē ilgspējīgus projektus. Šī ilgspējība, esmu šeit zālē, saka Delī kundze, šī ilgspējība Jūs tur minējāt vairākas kritērijas. Es gribētu zināt, vai EIB ir gatava piemērot kritēriju, ko mēs eh, eh, piemērojam eh, saistībā ar Junkeru prānu, plānu, vai tātad šie kritēriji, kas pastāv jau RT un citos fondos attiecībā uz šo finansējumu, vai tie būtu pārobežu projekti, vai arī, lai samazinātu ārējās izmaksas, ka eh, CO2 izmaksu samazinājums, nu, tad, tad cikos vārdos sakot, vai tiek uh, respektēts Eiropas Savienība esošās vidas uh, normas, tātad vai tas arī tiek ņemts vērā. Otrā lieta. Jūs uh, piedalāties eh, projektu, jūs piedalīsieties projektu atlases procesā Junker plāna ietvaros. Man ir jautājums, jūs atkal runājat par ilgspējību. Tad ko tieši nozīmē šī ilgspējība tieši jums? Vai varētu dot kādu piemēru? Vai kādiem konkrētiem cipariem, teiksim, cik daudz, eh, daudzi projekti ir līdzfinansēti, transporta sektorā no 2009. līdz 2014. gadam. Vai jūs zinat, cik daudz eh, šādu projektu, vai jūs varat kādus ciparus mums nosaukt? Tā, tad gribētu saņemt šādu informāciju un kādā veidā jūs veicināsiet, atbalstīsiet eh, tās valstis, kuras šobrīd nesaņem palīdzību infrastruktūrai, eh, piemēram, dzelzceļa ziņā. Kā jūs tad veicināsiet, atbalstīsiet šīs valstis, lai tās uh, labāk attīstītos, un vai EIB ir kaut kādi instrumenti, jo pavisam drīz notiks arī starptautiskais vīdes eh, izmaiņu, eh, galotņu tikšanās Eiropas Savienībā vai Eiropas Investīcija banka arī nevarētu būt tāds kāds zinējs, lai nodrošinātu šīs ekoloģiskās un enerģētiskās izmaiņas transformācijas jo tur jau ir tā nākotne. Un arī runājot par mobilitāti vai pilsētvidu un to attīstību, šāda veida projekts varbūt vajag izvēlēties tā vietā kaut kādas, lai izvēlētos kaut kādas megaprojekts. Un, kad es runāju par megaprojektiem, tad es domāju, jā, visi jau ir uh, uh uzmanējuši. Vai jūs varētu man sniegt uh, precizējumu? Wenn das nicht gesagt würde, hätte ich Ja tas netiktu pateikts, tad es gan izvēl prasītu, kas tad nu ir noticis, bet eh, tas, ka tik vēlreiz pieminēts, tad es noteikti pats arī piešu. Pēters Lungrēns. Thank you. Paldies. Desmitē mēs šobrīd zinām, kur šobrīd tie ņem uh, naudu. IEB tam dod, EIB tam dod naudu, jūs teicāt 140 eh, miljārdu eiro. Uh, Junkara plāns mēs pārnesam naudu no CEF uz investīciju fonda ar augstāku risku panesamību. Un lielie, lielām investīcijām mēs vēlamies sasniegt šos 350 miljārdus. Sākot no 20 miljārdiem, mēs to pareizinām ar 15. Risks ir milzīgs, un tad eh, Eiropas investīcija banka sniegs arī citas garantijas privātajām bankām un jauniem aizdevumiem. Uh, Izskatās, ka biznesa strādās bankas labā. Vai jums nešķiet, ka risks ir pārāk liels šim Runker plānam? Danke sehr, jetzt Markus Pieper. Paldies, Markus Pīpers tālāk. Paldies. Man ir jautājums par atšķirīgo vērtējumu uh, autoceļu un citiem projektiem. Es varu iedomāties, ka attiecībā uz dzelzceļu vai ūdens uh, ceļiem jūs sagaidat mazāk atdevi kā tas tehniski darbojās. Ehm, jo pri privāti investori, tad, protams, eh, stāv rindā uz autoceļu maksu iekasēšanu. Mums ir eh, septītais autoceļš, pirmais autoceļš, kas ir eh, atbalstīta ar Eiropas Savienības naudu, ko es nesaprotu, jo privāti investori tur tāpat rindā stāv. Bet ūdens ceļi, kā tur tas ir? tur jau jūs ieņēmums nevarat eh, tik liels sagaidīt. Tātad, bet tur ir jābūt finanšu atdevēji. Tātad šis finansējums, kas ir ierobežots, tur ir nepieciešams papildus finansējums, ne, nepietiks ar privātiem. Tātad, jo vairāk ūdens ceļu, jo mazāk eh, projektu var tikt finansēts. Vai tas ir pareizais pieejas veids? Eh, vai es pareizi arī saprotu situāciju? Varbūt es kļūdos. Tad es vēlos papildināt vēl e, Van, Vana Kampkungs sacīto. Londona, metro, pilsētas attīstība, to es arī nesaprotu. Tas, manuprāt, ir klasisks subsidaritātes piemērs. Kāpēc jūs šādās lietās vispār piedalāties? Kāpēc, nu, pareizsakot, kur tur ir Eiropas pievienotā vērtība? Tur vajadzētu kaut ko skaidrot. Un pēdējais jautājums par FC, par Junker plānu. Kur tur ir atšķirība starp to, ko darat jūs, un to, ko plāno FC darīt? Varbūt kādu piemēru jūs varat minēt, lai mums labāk saprotams. Paldies, Dominiks Rikē. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu izteikt komentāru, uzdot jautājums, divus jautājumus. Es domāju, ka EIB ir banka un tikai banka, un tā investē naudu, tā neko nedod pa brīvu. Un tas ļoti atšķiras no tādas politiskas iestādes. Banka investē, uzņemoties risku ar cerību domu, ka tā gūs atdevi no investīcijas. Bet šie riski zināmā veidā ir jāpārvalda, lai gūtu pozitīvu rezultātu. Un EIB, eh, e tad, protams, rūpējas, lai investīcijas būtu spēcīgas. EIB investīcija problēma vai problemātika tāda, ka, jā, tā vienmēr eh, uzraudzīs šo investīciju projektu Eiropas vērtību, par to jau te tika uzdots jautājums, un riski no otras puses, un līdzsvars starp abiem nozīmē, ka banka tad pieņem pozitīvu vai negatīvu lēmumu. Ja risks ir pieņemams, eh, tad eventuāli e IB uzņem šo projektu. Man ir divi jautājumi. Pirmais. Eiropas Savienības eh, iestādēs eh, vai pastāv kaut kādi garantijas eh, instrumenti? Pieņemsim projektu obligācijas vai kaut kas tam līdzīgs. Kādus darba metodas un operatīvās darba metodas EIB ieviesīs lai nodrošinātu šo riska garantiju. Tātad ir riska garantijas instrumenti, kas pastāv komisijā un FC. Un tur komisijai jāsaka nav arbitrāžas loma, vai būs kaut kāds paziņojums par šo lomu, vai tur instrumenti tiks kumulēti, vai mainīsies metodoloģijas vai sakarībā. Un otrais jautājums. Uh, Vai ir investīcija komiteja, kura lēmja, kādi projekti tiks eventuāli, eh, teiksim, atbalstīti FC ietvaros, protams, ņemot vērā, ka jūs esat banka, pieņemu, ka pēc investīcija komitejas eh, bankas valde eh, pieņem noslēdzošo gala atbildi. Un tas arī ir mans otrais jautājums. Vai galu, galā lēmumu pieņem investīcija komiteja? Uh, tā kā tas ir definēts komisijas regulā, vai tā būs valde, bankas valde, kura gal galā pieņems lēmumu par šiem investējumiem projektiem. Tātad, un vai tas nozīmē, ka šai investīcija komitejai ir konsultatīva loma tikai? Paldies! Jā, iet sapiņķi. Jā, es pats sevi esmu iekļāvis kā pēdējo runātāju sarakstā. Tātad jūs sacījāt eh, par Eiropas pienoto vērtību. Mēs vispatams vēlamies, lai būtu Eiropas pienotā vērtība finansējums vienai pilsētai. Nu, tur ir apšaubām Eiropas pienotā vērtība, bet pārobežu projektiem gan tas ir skaidrs. Bet tur ir konkrēti nosacījumi. Trīs piemēri. Vai jūs redzat kaut kādu iespēju tur kaut ko darīt? Tātad starp Vācijas Zelbu un Čehijas ašu pietrūkst 8 km dzelzceļa Eh, tur kara rezultātā un citu apstākļu rezultātus notiek. Tur nav daudz naudas, nav vajadzīgs, bet 25 eh, gadus mēs nevaram to izdarīt. Nu, starp eh, Freiburgu un Kolmāru dzelzceļš Vācijas pusē, pusē iet līdz Rēnai un Francijas pusē arī, bet pirms 70 gadiem Rēnas tilts ir sagrauts. Vācijas karaspēks to solēk izdarīja. Līdz šim nav pilnībā atjaunots viss. Un, un tur arī vajadzētu noslēgt šo mazo atlikušo posmu, lai valsts būtu savienots, bet tas netiek darīts. Lielajiem projektiem es nekādas problēmas gan neesmu redzējis, pat Le Leon Turīna tik pieminēt 12 miljārdu plānot, bet nē, sacīja Vācijas e, auditori, es atvainojos, Francijas e, revīzijas palāta, e, nevis 12 miljārdi, bet 26 miljārdi. Uh, Bet eh, mazajos projektos, kas varbūt nav tik interesanti bankām un lieliem uzņēmumiem, bet tur ir tomēr liela pievienotā vērtība. Varbūt tur varētu kaut ko izdarīt, lai tas būtu īstenojams. Un varbūt eh, jums ir bijis arī jānoraida kādu projektu, jo tas nav, to nebija iespējams eh, finansēt. Uh, Tātad no 12 eh, miljārdiem plus 14 miljārdiem eh, nav iespējams. Tur es pareizi teiktu, ka eh, parasti teiktu, ka to nevaram īstenot, lai privāti finansē, bet nē, tas tiek akceptēts. Un es jau vairāk kā 30 gadus darbojos šajā politikā. Izmaksu izdevuma analīze, nu, tas ir, ar to var manipulēt. Piemēram, no Berlīnes uz Ušīnu Eh, trase tiek eh, maršruts tika aprēķināts eh, ar 0,7%, jo Vācija nevēlējās šo projektu. Tagad ir jauns aprēķins 2,5%. Absolūti pozitīvi. Kā tas var būt? Vai jūs pārbaudat to, vai jūs varat to pārbaudīt, vai jums ir šie, šāds iespējas, no kādas informācijas jūs esat atkarīgi, vai jūs vienkārši pieņemat, ko jums saka? Tas varbūt, acīm redzot, uh, laba nodarbinātība pilsētplānošanas birojiem, arhitektūras eh, firmām, eh, bet, nu, acīm redzot, ir nepieciešama politiska izšķiršanās, un ja kāds kaut ko negrib darīt, tad uh, tiek novērtēts zemi, un ja grib darīt, tad pēkšņi pozitīvi. Un pēdējais jautājums. 15 uh, reizīgs uh, palielinājums finansējumam, vai tas ir kaut kas jauns vai kaut kas tāds, kas jau bijis. Un ja tas ir bijis, vai tas ir e, ticis realizēts, ja tas viss ir vienkārši sapnis. Tad mēs reiz 3, reiz 15 un viss, un galu galā sanāk 315 miljārdi. Jūs neesat politiķi, jūs esat bankas darbinieks. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai tas ir realistiski vispār? Vai ir kāda priekšnosacījuma? Jūs jau smīnat, acīm redzot, esat padomājis par šo jautājumu iepriekš, un mēs ar nepacietību gaidām jūsu atbildes. Un tagad jums un jūsu kolēģiem iespēja atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Thank you very much for all these questions. I really... Paldies par visiem šiem jautājumiem. Es eh, tiešām ceru, ka man izdevās visus pierakstīt un izdosies arī uz visiem atbildēt. Varbūt sākumā vēlētos pateikt, ka esam gatavi diskutēt šos jautājumus arī elektroniski un, protams, ir ļoti labi, ka mums izveidojas tāds dzīves dialogs. Tiešām labi. Tikai cerēju, ka mums būs vairāk laika atlicinās tam visam diskutēt. Vispirms par pievienoto vērtību Eiropas līmenī. Tas mums ir ārkārtīgi svarīgi un mēs arī to mēģinam panākt Tātad eh, Eiropas projekts veidojot un realizējot, mēs arī mēģinam visam pielikt klāt Eiropas pievienoto vērtību un to saskatīt. Tas arī ir iemesls, kāpēc mēs strādājam. Protams, eh, tas ir saistīts ar pārobežu projektiem. Mēs tā kā um, vēlamies palīdzēt pārobežu projektu īstenošanā un vēlamies atbalstīt pilnīgi visus, kuri šos projektus īstenošā, tad ne, tas nemaz nav tik viegli. Un dažkārt veidojam arī tā, dažādus tiltus starp valstīm, veicinot sadarbību un šo pārobežu projektu īstenošanu. Tas tiešām ir mūsu galvenais mērķis. Kā jau ziniet, Eiropas Investīcija banka ir izveidojusi arī īpašu eh, konsultatīvo dienestu. Uh, kurā cilvēki tieši strādā ar eh, pakalpojumu, sniegt palīdzību un padomus eh, dažādiem projektiem. Nākamais, TNT. Tas ir eh, mūsu rūpju bērns un galvenā nodarbošanās sfēra. Kā jau jūs redzējāt pēc maniem statistikas datiem, mēs tam atvēlam visvairāk naudas. Un pagājušajā nedēļā Londonā tiekoties, mēs arī par to runājām. Mēs eh, mēģinām eh, veicināt eh, pret klimata izmaiņu rīcību, lai, teiksim, tie, kur dzīvo pilsētu vidē, viņiem būtu pieejami ilgspējīgi transporta līdzekļi. Šā iemesla dēļ mēs arī finansējam šādus projektus, un kā jau jūs redzējāt, tam ir pievienotā vērtība. Protams, tas samazina klimata izmaiņu ātrumu. Uh, Un, protams, eh, Transtē ir būtisks ieguldījums. Un, protams, šie pārobežu projekti, kā jūs pieminējāt. Jūs jautājat, kāda tad ir pievienotās vērtības izvērtēšanas metode, metodoloģija, un šeit eh, mēs varam runāt ilgi un daudz, bet tam ir nepieciešams tās detalizētāks eh, izskaidrojums. Mēs mēģinām pēc iespējas objektīvāk izveidot kritērijus un arī tos uh, tālāk īstenot. Tātad mēs skatāmies uz visu projektu ciklu. Mēs mēģinām projektus izvērtēt ļoti objektīvi. Mēs uh, pēc kritērijiem tos izanalizējam, skatāmies uz visu projektu ciklu. Pirmkārt, eh, tas mums ļauj projekts tā izanalizēt un izvērtīt ļoti agrīnā to attīstības stadijā un eh, jūs jautājāt, vai tiešām mums izdodas eh, skrīningu piemērot pilnīgi visiem projektiem. Jā, protams, ja mēs uzskatām, ka kāds projekts eh, nav dzīvot spējīgs vai realizēts dzīvē netiks izmantots, tad, protams, ka mēs tos atsajājam pirmos. Mēs tātad izmantojam šo te pievienotās vērtības kritēriju metodoloģijā. Un tādējādi mēs arī Eiropas Investīcija bankas valdē varam prezentēt projekts, parādot, kā viņi saistīt viens ar otru. Un eh, tas ir arī šis eh, eh, ietekmes novērtējums un izlietotās naudas adekvātuma analīze. Tātad mums ir instrumenti, mums ir eksperti, kur strādā ar šiem instrumentiem, izvērtējot ļoti daudzus un dažādus projektus dažādās Eiropas valstīs, Viņiem ir eh, dažādas datu bāzes, eh, izmaksu salīdzinošās tabulas un līdzīgi. To visu mēs eh, izvērtējam, novērtējam, analizējam un tad raugamies, būs vai nebūs. Un tiešām ne visas, ne visas ekspertu ieteiktās lietas nonāk tā kā mūsu analīzes e, plusa pusē. E, jūs pieminējāt arī tā saucamo oglekļa e, nospiedumu, oglekļa pēdu mēs runājam ar citām iesaistītajām pusēm, jo šī metodoloģija, ko izmantojam mēs, oglekļa pēdas novērtējumā, ir ļoti interesanta. Un to izmanto arī cita Eiropas Savienības lēmumu pieņēmēji izvēlēt, izvēloties eh, dažādu projektu novērtējumā. Un eh, mēs sadarbojamies arī ar citām iesaistītajām pusēm un mēģinām eh, arī mūsu metodoloģiju tā kā popularizēt citās pasaules daļās. Nē, mēs arī e, finansējām projekts ārpus Eiropas Savienības projektus, bet e, tam ir jābūt specifiskam mandātam, mēram trešdaļa no mūsu naudas aiziet ar e, šo projektu finansējumā, bet uzreiz vēlētos pateikt, ka šie projekti savas tehniskās specifikācijas ziņā ir ļoti kompleksi. Tātad mēs sadarbojamies ar Austrum attīstības banku, ar Pasaules banku un īstenojam dažādus projektus. Šeit izskanēja jautājums par rehabilitācijas projektiem, par tā saucamajiem atjaunošanas projektiem. Tomēr mēs nevaram e, finansēt uzturēšanas izdevumus, un mēs nevaram eksploatācijas izdevumus e, finansēt, bet e, jau eksistējošu projektu uzlabošanu gan mēs varam finansēt. Un eh, ļoti daudz projektu tāda arī ir, tā saucamās eh, uzlabošanas un aktualizēšanas schēmas un projekts, kaut vai dzelzceļa jomā, ir ļoti populārs mūsu finansējuma sadaļas eh, punkts. Mēs finansējam ļoti daudz Austrum Eiropas dzelzceļa projektu, tas jau arī laikam bija jautājums, bet mums šeit ir gadiem ilga pieredze strādājot šo projektu attīstībā Un eh, šeit mēs, protams, eh, mēģinām īstenot eh, tādus projektus, kuriem tiešām būs pievienotā vērtība. Nav nekāda jēga īstenot ātrgaitas dzelzceļa projektus visā Eiropas Savienībā. Mēs varam to darīt soli pa solītim un varbūt īstenot tādus projektus kādā dalību valstī, kuram tiešām ir jēga. Šeit bija tā saucamais, cik daudz projektu tiek iesniegt un cik daudz izpildīti mēs varam finansēt līdz 50% no projekta izmām, izmaksām transporta sektorā, bet parasti mūsu finansējums nepārsniec 30%. Tas, protams, ir atkarīgs no projekta uz projektu, un, eh, protams, ka eh, milzīgi projekti saņem tā kā mazāk procentālu finansējumu, kaut gan absolūtos skaitļos tas varbūt var būt ļoti daudz. 50% mēs nevaram pāriet tālāk atbilde Teanders kundze priekšsēdētāja jautājumam. Nezinu, vai atbildēs visiem jautājumiem, bet, ja pareizi atceros, jautājums bija arī par iekšējiem ūdens ceļiem. Varbūt, ka manā eh, prezentācijā tā skaidri neizskanēja, bet eh, tomēr es jau teicu, uh, ka tā saucamie augstie ekonomiskie apgriezes rādītāji, tad mēs runājam par to, ko tas dos sabiedrībai. Es nerunāju tik daudz par, teiksim, finansiālo apgriezes momentu, mēs runājam par to, ko šāds projekts var dot sabiedrībai. Un šeit tiešām ir jānošķir arī e, ekonomiski interesanti projekti un pelnnesoši, bet kaut vai, piemēram, aviācijas projekti. Ja mēs runājam par projektu ekonomisko interesa, interesnumu, tad eh, tas ir samērā pārliecinoši. Tāpēc eh, tā saucamie iekšējās ūdens ceļu projekti varbūt nav tik ļoti redzami un spīdoši kā aviācijas projekti, bet eh, es tā tad runāju par ekonomisko atgriezes plusu un nevis finansiālo. Nesmu pārliecināts, ka atbildēju uz jūsu jautājumiem. Tātad visi jautājumi, kas ir saistīti ar Junker plānu, to došu atbildēt Marijai. Miss Palagan. Yes, yes. Eh, good morning. Paldies, labrīt. Es eh, centīšos atbildēt uz jautājumiem un eh, tādā struktūrētā veidā sākšu ar jautājumu par EIB, eh, e vai mēs esam banka? Jā, esam Eiropas investīcija banka. Bet ne tikai banka. Esam arī Eiropas Savienības iestāde. Tikām izveidoti, balsoties uz Romas līgumu, bet neesam banka, bankas tradicionālā izteiksmē. Esam no dažiem parlamentāriešiem dzirdējuši šo paziņojumu, ka uh, EIB, mēs esam jūsu banka, uzticaties mums, jo mēs neesam kaut kāda banka, jums vajadzētu justies uh, ērti mums uzticoties, un tāds arī ir mūsu ziņojums jums šodien. Kā banka, protams, jā, mēs nedodam subsīdijas, un mēs neesam nekāds subsīdiju novadīšanas kanāls. Mēs dodam aizdevumus un paredzam, ka šie aizdevumi tiks atmaksāti. Mēs neesam tradicionāla banka, tādā ziņā, ka mēs nestrādājam uz peļņu. Un tas nozīmē, ka mēs sevi finansējam kapitāla tirgos, un tas jau tika minēts iepriekš, kāpēc mūs tik ļoti interesē šis 3A reitings, jo tas ļauj EIB pēc iespējas lētāk iegūt finansējumu un tādā veidā pārnest šo ļoti zemo izmaksu finansējumu, nodot tālāk mūsu klientiem, un mēs nemeklējam šeit peļņu. Mēs cenšamies izsvērt risku un izmaksas atbilstošā veidā. Tātad runāšu galvenokārt par eh, FC darījumiem. Ja mēs runājam par augsts riska darījumiem, tad nebūs lēts aizdevums. Ja mēs runājam par zema riska finansējumu, tad būs, protams, cena, kas būs atbilstoša riskam. Mēs nemeklējam peļņu. Mēs esam gatavi uzņemties risku. Bankas ir gatavas uzņemties risku EIB. Mēs sekojam direktoru valdes norādēm. Viņi līdz šim galvenokārt mums ir teikuši, nu, izpildiet apjomu. Un to jūs arī redzējāt, eh, kolēģis, mans kolēģis prezentācijā. Esam izsnieguši aizdevumus 80 miljārdus turpat vai vienā gadā. Tā ir milzīga summa. Tas ir desmit reizes vairāk, kā Pasaules banka ir aizdevusi tā, ka, jā, protams, Pasaules banka ir geogrāfiski citā vietā, tur nav nekāda jautājuma par to, bet eh, mēs veicam savu parasto darbību. Un tad rodas jautājums, un tas tika uzdots arī šeit vairāk kārt, kāda tad ir atšķirība ar eh, FC. FC nāk tā kā papildus mūsu parastajā darbībā. Mēs eh, turpināsim veikt savu parasto darbību. Uh, Un papildus tam, un te darbosies šis papildinātības princips, pateicoties Eiropas Savienības garantijai un pateicoties tām, ka ceram, ka mūsu vadība apstiprinās to, ka mēs 5 miljārdu kapitāla kapacitāti paredzēsim, lai arī dot ieguldījumu šajā fondā. Tātad 16 plus 5, tas būs 21 miljārds. Un es te mēģināšu izskaidrot arī šo multiplikātoru efektu, jo tas parasti ir rada daudz jautājumu. Kas ir FC? Tātad pakāpsimies soli atpakaļ. Kas ir Eiropas strateģisko investīciju fonds? Tas nav fonds. Tā ir pirmā atbilde. Tātad fonds, šis vārds fonds atspoguļojas tikai nosaukumā. Tas nav fonds, kā es teicu. Tās ir kontraktuālas saistības starp komisiju kas darbojas Eiropas Savienības vārdā, un Eiropas Investīciju banku. Šajā kontraktuālajā saiknē tās ietvaros, tātad Eiropas Savienības sniedz garantiju par 16 miljārdiem, mēs liekam klāt 5 miljārdus kapitāla kapacitātes un vienojamies, ka caur EIB, tātad caur EIB un investīciju fondu, uh, Tātad garantijas saņēmējs ir EIB, un caur EIB mēs mobilizēsim 300, 315 miljārdus Eiropas investīcijām. Ir ļoti labi, ka ir Eiropas Savienības garantija. EIB uzņemsies risku katrā darījumā Nav vienkārši tā, ka mēs eh, veiksim šīs darījumus, operācijas, un tāpēc, ka ir Eiropas Savienības garantija, mēs īpaši neskatīsimies. Bet pateicoties šai Eiropas Savienības garantijai, mēs varēsim uzņemties riskus, ko EIB šobrīd varbūt nevar uzņemties. Tas ir vēl viens šīs papildināmības elements, kas būs papildus elements mūsu parastai darbībai, un tas būs paredzēts arī, lai risinātu šīs finansiālās problēmas tirgū, kādas EIB šobrīd nevarētu darīt bez šīs papildus uh, kapitāla kapacitātes. Te mēs nonākam pie jautājuma, kā tad mēs to izpildīsim. Mēs kā banka, pateicoties šai garantijai, balstoties uz 16 plus 5, tātad 21 miljārdu, mēs varēsim mobilizēt 60 miljārdus reitinga aģentūras uh, uzticēties, uzticēsies mums un obligāciju turētāji visā pasaulē. Jums jācies, jāatceras, ka 30% uh, obligāciju turētāji pasaulē, un mēs kādus 60, 70, 80 miljardus izdodam obligācijās, tad apmēram 30% šo obligāciju turētāji ir ārpus Eiropas Savienības. Viņi mums uzticas, jo mēs varēsim paļauties uz šo uh, neatsaucamo Eiropas Savienības garantiju. Balstoties uz šo garantiju, mēs varēsim mobilizēt, kā es teicu, 60 miljārdus, ko aizdosim ekonomikas sektoriem. Kā mana kolēģi jau teica, mēs nekad nefinansējam simtprocentīgi projektu. Mūsu maksimālais finansējums ir 50%, vidējais ir apmēram 35%, bet FC gadījumā mēs uzņemsimies pat vēl mazāku līdzlības daļu konkrētos projektos, jo mēs uzņemsimies, tā teikt, projektu riskantāko daļu, kas būs vērst uz crowding in. Šo vārdu, šo terminu izmanto komisija, man tas īpaši nepatīk, bet, nu, tāds tas ir. Tātad mēs mobilizēsim citus uh, finansējumu veidus līdz ar to, jo mēs zinām, ka tirgu ir uh, liela likviditāte. Pirms dažiem gadiem lik likviditātes trūka, bet šī situācija ir mainījusies bankām tagad ir nauda, Eiropas centrālā banka īsteno savu monetāro politiku un arī uzņēmumiem ir nauda. Vienīgais ir tas, ka visi šo naudu pietur, viņu neliek lietā, neieliek ekonomikā, neinvestē. Un EIB vēlas izdarīt šo saikni starp likviditātes tirgu un reālām investīcijām. Mūsu analīze rāda, ka iemesls, kāpēc tas nenotiek šobrīd un uh, tas, protams, izriet no finanšu krīzes, ka nav uzticamības, ka rītdien situācija būs labāka kā šodien, un uh, cilvēki vienkārši pietur, pietur savu naudu, savu skaidro naudu, neinvestē to. Un ko mēs gribam panākt ar šiem 315 miljardiem, ir radīt uh, pārliecību, ka, jā, tagad esam tikuši ārā no finanšu krīzes, un es zinu, ka, protams, situācija valstīs ļoti atšķirīga varbūt, bet ir nepieciešams šis grūdienis ekonomikai. Un tam ir nepieciešams eh, investīcijas, un mēs dodam signālu, ka mēs esam šeit, mēs esam Eiropas Savienības līmenī, mēs esam Eiropas Savienības banka, kas vēlas daļēji pārņemt šos riskus, noņemt tos no jūsu pleciem, lai eh, no, realizētu šo investīciju, lai ļautu tai notikt. Un es ļoti uzmanīgi teicu daļa riska, jo mēs nekad nenoņemam visu risku no projekta veicinātāju pleciem, jo mm, tas jau būtu neuzmanīgi no mūsu puses. Mēs esam partneri, būsim partneri, daļēji kopīgi uzņemsimies riskus, būsim partneri kapitāla tirgos. Ar institucionālām investoriem, lai daļēji tātad uzņemtos apsargāt šo risku. Un naudu varētu izmantot reālā ekonomikā. Tātad tāds ir mūsu mērķis, un tāpēc mēs Eh, skatāmies produktus, eh, uz produktiem, kas ir, kas ir ar zināmu risku. Mēs eh, tātad neskatāmies uz tādiem standarta aizdevumiem EIB izpratnē. Atkal papildus elements šai papildināmībai. Mana kolēģi runāja par parasto normālo politiku, kāda tā ir bijusi, bet tagad mēs te runājam par tiem pašiem kritērijiem, jo te nav jautājums par to, ka mēs kaut kādā veidā vājinam kritērijus, jo vājinās kritērijas, vājinās risks, nē, Eh, šie kriteriji tādi paši, mēs tehniski un ekonomiski izvērtējam projektus, bet tagad, paldies, pateicoties Eiropas Savienības garantijai, varēsim uzņemties vairāk riska. Un lieta ir tāda, ka darbību var strukturēt tā, lai, teiksim, pirmos zaudējumus uzņemtos viens no kreditoriem, teiksim, eh, šajā kopasākumā. Mēs neuzņemsimies to, un tāpēc mēs uzņemamies, kā es teicu, mazāku summu, teiksim, 15-20% no projekta apjoma un pārējo summu mobilizēs no uh, kapitāla tirgiem šie institucionāli investori, kuri nav varbūt spēlējušies sākumā uzņemties risku. Tā ir otra daļa šajā multiplikatorā, jo pirmām kārtām mēs no 20 miljardiem teiksim, tātad mobilizēsim 60, mēs jau trīs reizes multiplicējam, palielinam šo summu, bet kā tad transakcija darījums, tātad, ja mēs uzņemamies 20% daļu, tad atkal mēs to multiplicējam ar 5. Šie ir vidējie rādītāji pieņēmumi, nav tā, ka ir vienmēr mēs uzņemsimies 20% projektā, dažkārt būs 13% un citreiz būs 27%. Jo katru reizi, ko mēs gribam panākt, mēs gribam pieskaņoties projektu vajadzībām, mēs analizēsim projektu, mēs eh, veiksim eh, tehnisku un ekonomisku analīzi, mēs aplūkosim no vīdes eh, aspektiem, skatīsimies, kāds būs sociālais potenciālais ieguvums, izvērtēsim to, kā banka, izvērtēsim arī finansiālo risku un tā tālāk, un mēs tad attiecīgi piemērosim savu aizdevumu minimālai nepieciešamībai, lai varētu mobilizēt pārējos līdzekļus. Tātad tie, nu, notiek izmaiņa valsts finansējuma izmantošanā. Mēs ļoti apzināmies un saprotam, ka Eiropas Savienības budžets sniegtās garantijas, tas ir sāpīgs lēmums, kas ir pieņemts. Un ko mēs darām attiecībā uz projektiem, kuriem var būt šī komerciālā dzīvot spēja, kas varētu ģenerēt uh, ieņēmums uh, parāda apmaksai? Tātad tur mēs pāriem no subsīdijām uz uh, aizdevumiem un garantijām. Tātad notiek citādā veidā tagad tiks izmantoti valsts līdzekļi. Uh, protams, ka būs operācijas, būs projekts, kuriem būs nepieciešams subsīdijas tikai un vienīgi, vai arī, teiksim, augstlīmeņa subsīdijas, un tam ir paredzēti struktūra fondi, un ir arī citi uh, elementi pieejami. Tālāk par to, kā mēs izvēlamies atlasam uh, Visi kritēriji, ko man kolēģi minēja, attieksies arī uz FC projektiem. Tātad viss, kas ir saistīts ar uh, analīzi, viņa jau rādījuma slaidu par šo trīs pilāru novērtējumu, tātad par to, kā mēs analizējam katru projektu, un tur bija šie trīs uh, elementi. Mēs tātad aplūkosim ekonomisko ietekmi ne tikai projektam, bet aplūkosim efektu, ietekmes ekonomiku un kāds tad būs spillover, tātad papildinošais efekts eh, šajā mm, sabiedrības daļā, kur projekts notiek. Mēs skatīsimies, kāda būs ietekme nodarbinātības ziņā, tiešā, netiešā veidā, kādā veidā šis projekts veicina eh, uzņēmē darbību konkrētajā reģionā, un tāpat arī skatīsimies, kāda būs ietekme uz vīdi atkal tiešā, netiešā veidā, veidā ar resursu efektivitātes jomā un tā tālāk. Uh, Tātad visus šos apl aspektus aplūkosim. Un būs, eh, ir investīcija komiteja, investīcija komiteja. Mēs to gribētu saukt par garantiju komiteju no EIB puses, jo principā tās uzdevums būs pateikt jā vai nē eh, attiecībā uz garantijas izmantošanu. Šī komiteja nelēms par to, kuras investīcijas ir eh, jādod kam un kurš projekts to veiks EIB. EIB uzņemsies risku par katru darījumu, Un EIB ir visas sistēmas, nepieciešamie darbinieki, zināšanas un tā tālāk par to, kā to darīt. Mēs varam atlasīt eh, kolosālus, teiksim, sešas, astoņas ekspertus, nu kāds būs tas galīgais lēmums, cik viņi būs. Viņiem būs nepieciešamas sektorālās zināšanas, bet viņi nevarēs veikt to pašu novērtējumu, ko veica vai var izdarīt 300 inženieri, un kāpēc tad divreiz veikt vienu to pašu darbu. To mēs varam veikt Eiropas Savienības bankā Tātad projekta analīzi veiks EIB, katra operācija izies cauri EIB uh, vadības komitejai un tāpat arī direktoru valdei, jo katra operācija būs EIB operācija. Un, lai varētu gūt šo EIB garantiju, tad katru operāciju darījumu ir jāapstiprina arī investīcija komitejai vai garantija komitejai, lai kāds tās nosaukums būs. Un, uh, tam ir jābūt ļoti skaidram lēmumam. Šai garantija komitejai jāpasaka jā vai nē. Viņi nevar pateikt, nu redzēsim, skatīsimies, lemsim vēlāk vai kā tā, jo tur ir runa par konkrētu projektu un šim projektam nepieciešams skaidra atbilde, tātad zaļā gaisma. Vai es drīkst izteikties par vēl vienu jautājumu par šo saiknes starp projektiem un par projektu atbalsta tiesīgumu. Mēs atbalstam Eiropas Savienības atbalstu šo projektu veikšanai. Ir ko, ļoti konkrēti e, atbalsta tiesīguma kritēriji. E FC gadījumā mēs runājam par daudz plašākiem atbalsta tiesīguma kritērijiem, un mēs varēsim atbalstīt daudz dažādākus projektus. Mēs varēsim izmantot uh, dažādus adaptētus produktus uh, atbilstoši reģionu vajadzībām, un arī tātad apjoms būs lielāks. Līdz ar to ietekme uz ekonomiku arī varēs būt daudz lielāka, un ar to es arī noslēgšu savu atbildēšanas jautājumiem, protams, atbildēt arī vēl citiem jautājumiem. Paldies, man jāsaka, mēs izjūtam laika spiedienu, tas ir ļoti interesants, protams, un šo uh, piedāvājumu vērsties pie jums vēlāk, mēs ņemam vērā. Liels paldies par izklāstu, par prezentāciju, paldies, ka ieradāties!